Members, good morning. Can we... Cienījamie kolēģi, labrīt, vai mēs varētu sākt? Mums būs vesels balsošanas maratons šodien priekšā. Vispirms priekšsēdētāja paziņojuma attiecībā uz vakardienas koordinātoru sanāksmi. Par stoā ziņojumu bija divas prioritāras jomas kuras koordinātori apstiprināja. Viena bija uh, drošas braukšanas centri, kas var uzlabot braukšanas iemaņas. Un e, tālāk e, turistu tīmekļa vietnēs izvietotās vienotās biļetes elektroniskā formā. Un tikau kundze kopā ar sekretariātu un vēl pāris kolēģiem tātad nāks klājā priešlikumiem. Sekretariāts ir lūdzis arī sagatavot to pasākumu sārakstu, kas ir saistīti tieši ar transporta nozari, lai kolēģi varētu sekot tam, kas pašlaik īsti notiek. Uh, referenti un ēnu referenti. Sadarbības memorands starp Eiropas Savienību un IKO koordinātoru lēmums bija nozīmēt priekšsēdētāju vai priekšsēdētāju vietnieku. Tālāk Eiropas Savienības un ASV uh, nolīgums par Galileo un GPS sistēmas izmantošanu. Šeit ITRE ir mm, atbildīgā komiteja un mēs esam nolēmuši nedarīt neko. Par citiem dokumentiem, piemēram, Baltā grāmata ceļu karte uz vienots Eiropas transporta telpas izveidošanu. Eh, šeit eh, tautas partijas virzīs referentu. Uh, tālāk bio daudzveidības un darba eh, un um, dabas aizsardzības klauzulu ieviešana ostu attīstībā, tālāk dalības sāfas programmā, šeit ECR, eh, e EKR grupa nozīmēs referentu par atzinumiem. Paziņojums no komisijas par energoefektivitātes plānu, mēs nedarīsim neko, virzība uz zema oglekļa izmēšu ekonomiku, arī nolēmām neko nedarīt, jo šeit ir paredzēta baltā grāmata divi ziņojumi par benzīnu un dīzeļu degvielu un to kvalitāti. Atkal no, esam nolēmuši nedarīt neko. Un arī kopējais paziņojums sadarbībai ar, eh, dienvi, ar vidusjūras dienvidu valstīm arī tas pats. Tālāk valsts atbalsta noteikumi un Eiropas Savienības noteikumu piemērošana. Šeit tika nolemts piešķirt goe grupai strādāt pie atzinuma rotācijas kārtībā. Tālāk mums bija arī informācija par eh, civilās aviācijas melno sarakstu. Es informēju koordinators arī par to, ka mēs katru nedēļu saņemam uh, jaunumus, tātad vēstuli par uh, pēdējiem notikumiem attiecībā uz struktūrētu dialogu, balstoties uz prioritātēm, kuras izvirzīja politiskās grupas. Es nācu klājā ar priekšlikumu, kurā ir sešas prioritātes 12. gadam koordinātori tām piekrituši, nedaudz mainot redakciju pirmajai un sestajai prioritātei. Un pastāv viedoklis, ka mums ir jāpievieno arī turisms kā prioritāte, un mēs arī pie tā strādāsim. Tā būs septītā. Tehniski mēs drīkstam da, izvirzīt tikai sešas, bet mēs pastīsimies, vai nedabūsim cauri visas septiņas. Tālāk par citiem jautājumiem. Mutiskais jautājums par dzīvnieku transportēšanu Es informēju koordinātors par to, ka šis jautājums, kuru ir iesniegusi sociālistu un demokrātu grupa, e, ir e, lauksaimniecības komitejas atbildība, tāpēc mēs tur daudz neko nevaram darīt. Taču politiskās grupas var apvienoties, lai parakstītu šo mutisko jautājumu, bet tas ir politisko grupu jautājums, ne e, mūsu komitejas jautājums, un tāpēc grupas var darīt, kā vēlas. E, ielūgums uz Eirokontrolu e, organizāciju Māstriktā. Groša kungs apstiprināja, ka šāds e, pasākums ir ieplānots, jo delegācija gatavojas doties jūnijā e, no mūsu komitejas un apmeklēt Beļģiju, Nīderlandu un Vāciju. Tālāk komisāra Kālas priekšlikums. Uh, tika nolēmts sūtīt vēstules gan Kālasam, gan Hānam par kohēzijas eh, fondu līdzekļu pārvietošanu no ceļu uz dzelzceļu transporta sektoriem. Un eh, tālāk runājot par eh, papildus izmaksām, kuras atsevišķi avio pārvedātāji pārlikuši uz pasažieriem, arī tas tiks izskatīt, izskatīts. Zaļā grupa, zaļo grupa pacēla jautājumu par eh, dzelzceļa eh, pakotnes pārskatīšanu. Eh, šeit notika pamatīgas diskusijas koordinātoru sanāksmes laikā un beigu beigās mēs nolēmām turēties pie 30. maija kā galīgā termiņa grozījuma iesniegšanai. Uh, Es apliecināju, ka tulkojums visās valodās kļūs pieejams māja Strasbūras nedēļā, tā lai visiem kolēģiem būtu pietiekami daudz laika iesniegt savus grozījumus līdz 30. maijam, līdz gala termiņam. Un referents arī vēlas pieturēties pie nozīmētajiem termiņiem Pretējā gadījumā tas viss var ievilkties pārāk ilgi līdz pat oktobrim, pirms mēs vispār tiksim pie plenārsēdes ar šiem jautājumiem, kas attiecas uz priekšsēdētāju paziņojumiem. Krāmer kungs kaut ko vēlas teikt, lūdzu. Attiecībā uz protokolu mēs vakar runājām par 10. maiju, un tā nu tagad ir atšķirība. Es domāju, ka eh, visas eh, valodas, es tā sapratu, būs pieejamas eh, šajā te mājas Strasbūras nedēļā. Okay, anybody, any other points? Vai vēl kādam ir vēl kas cits? Esat apmierināti? Paldies Pārējām tālāk pie balsošanas. Vai visi ir ieslēguši savas balsošanas iekārtas? Burks kungam ir problēmas, jo viņš šeit nav tik sen. Vai visiem ir ieslēgts balsošanas iekārta? Vēlos to pārbaudīt. Tātad izmēģinam balsot. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, un uzminiet, kuras grup, kurai grupai viens ir lieks. Nu, faktiski, un tas ir bez Burkskunga. Es nezinu, varbūt Burkskungs balsos ar jums vai kā. Vai jums ir arī aizvietotāja locekļi? E, ir lūgums tātad aizvietotājiem nebalsot. Vai esat gatavi balsot par eiro vinieti 41. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 42. grozījums par, kurš pret, atturas, noraidīts. 43. Uh, Par 43. nebalsosim, par 10. grozījumu, kurš pār, kurš pret, atturas, pieņemts. 44. Uh, eh, mutiskais grozījums, kuru piedāvājas referents, kurš pār, kurš pret, atturas, pieņemts. 45. 46. balsojam kopā par abiem grozījumiem, kurš par, kurš pret, atturas. Pārbaudīsim 45. un 46. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Burskas kungs, vai jūs, un jūs vēlaties balsot par? Balsošanu beidzam. 21 pār 16 pret. Pieņemts. 48, 49 un 50. Šie grozījumi ir identiski. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 11. grozījums, referenta grozījums. Kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 51. grozījums atkrīt, 52. tiek atsaukts, 53. 54. grozījums, kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. 55. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 56. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 57. kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 58., 59. un 60. grozījums balsosim kopā, pār, pret, atturas, noraidīts. 61. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. referenta grozījums, kurš par, atvainojos, šis grozījums atkrīt. Tagad balsosim par 65. grozījumu. 65. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 66. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 13. grozījums, referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 67. un 68. grozījums atkrīt, tādēļ balsosim par 15. grozījumu. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 69. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 17, 70. grozījums par pret atturas noraidīts. 71. grozījums ar mutisko grozījumu, e, kurš pār pret atturas pieņemts. 72. grozījums, kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. Tad sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār, 22 pret, tā tad noraidīts. 73. 74. grozījums. Balsosim divās daļās. Pirmā daļa Leads is to be used, otrā daļa leads to reduce the negative impacts of transport. Sākumā balsosim par pirmo daļu. Kurš pār, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Man šķiet, ka ir noraidīts, bet nav īsti skaidrs. Tad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār deviņpadsmit pret noraidīts. 75. grozījums. Lichtenbergers kundzes grozījums, kurš pār, kurš pret, atturas pieņemts. 76. un 77. ar mutisk, tas ir mutiskais grozījums, kurš pār, kurš pret, pieņemts. Kompromiss A. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 79. Likteņbergers kundzes grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 82. tiek atsaukts, tādēļ balsosim par 18. grozījumu ar mutisko grozījumu, tad kurš par, pret, atturas, pieņemts. 83. grozījums. Vai tā nav? Jā, tas atkrīt. Uh, atkrīt arī 81., 84. Tādēļ tagad balsosim par 85. grozījumu, Lītenbergers kundzes grozījumu. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. Astoņdesmit sestais grozījums, tik augundzes grozījums atkrīt, deviņpadsmitais referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 87. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Referenta grozījums 20. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 21. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 88. un 89. balsosim par tiem abiem kopā, kurš par, pret, atturas noraidīts. 90. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 91. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 92. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 22. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 93. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 94. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 96. un 95. grozījums, tie ir identiski, kurš par šiem grozījumiem, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums, kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski 26. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār, 19 pār, 15 pret. Pieņemts. 97. grozījums. Kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 27. grozījums. Kurš pār, pret, atturas pieņemts. 99. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 99. Liktenbergers kundzes grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Tad 18 pret 17 balsīm. Simtais grozījums, kurš par, pret, Vai tā nav? Litēnbergeres kundzes grozījums ir numurs 100. Tad kurš pār, kurš pret, kurš atturas, pārbaudīsim elektroniski simto grozījumu. Litēnbergeres kundzes iesniegto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār, 20 pret, noraidīts. 101. Liktenbergers kundzes grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. 28. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 102. grozījums atkrīt, pārējiem pie 103. Liktenbergers kundzes grozījuma, kurš par, pret, atturas, pieņemts atturas noraidīts. 29. un 30. grozījums ir identiski, kurš par šiem grozījumiem, kurš pret, atturas noraidīts. Kompromiss B, kurš par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums, kurš par, kurš pret atturas noraidīts. Kurš pār pret atturas pieņemts. Trešais. Kurš pār, kurš pret atturas pieņemts. Ceturtais. Kurš pār, kurš pret atturas pieņemts. Piektais. Kurš pār, pret atturas pieņemts. 35. ir nākamais Sarakjāni kundzes grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Jābalso par Aila Senders kundzes 36. grozījumu, kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. 37. un 38. grozījums balsojam par abiem kopā, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums, referentgrozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 9. referentgrozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Un e, balsosim tagad par visu dokumentu. Burkas kungs ir par. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār, 1 pret, 11 atturas, pieņemts. Apsveicu mūsu referentu Ekadāvi kungu. Labi, tagad mainamies mēs te pie centrālā galda. Un tagad pārējam pie Kumu Cākos kunga ziņojuma par integrētās jūrniecības politikas turpmāku izstrādi. Un vispirms sākam par pirmo pāntu kompromisu A. Tātad vispirms par kompromisu, pēc tam par mutisko grozījumu. Tātad, nē, sāksim ar mo, uh, mutisko grozījumu aizvietot vārdus economic growth ar economic resilience. Tātad, kas ir pār šo mutisko grozījumu? Kumu cākus kungs? Paldies priekšsēdētāji, es neesmu pār. Uh, šo te mutisko grozījumu. Es esmu pret to. Tā tad, saka priekšsēdētājs, vai tas ir formāls noliegums, vai jūs sniedzat savu personisko viedokli? Tā tad par to ir jābalso. Tātad balsojam par mutisko grozījumu, aizstāt ekonomisko izaugsmu ar ekonomisko pielāgošanās spēju, kas par pret šīs mutiskais grozījums ir noraizīts, un tālāk balsojam par sākotnējo kompromisu tekstu, kas par pret āturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C, pārējie atkrīt, tātad kompromiss C, otrais pants, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss D par, pret, atturas pieņemts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 H. Atkal mums ir mutiskais grozījums. Tas ir tas pats, es to likšu uz balsošanu, lai būtu pilna pārliecība, tā kā balsojam par mutisko grozījumu, aizstāt economic growth ar economic resilience, kas par pret noraidīts. Tagad sākotnējais teksts par pret atturas pieņems. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Tālāk NV3, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk 53. grozījums. 53. grozījums kā papildinājums. Kas par? Tas ir papildinājums. Ja kompromiss C tiek pieņemts, un tas tika pieņemts, tad astotais, vai arī astotais, tas tiek balsots kā pieņēmums, un tas ir eh, papildinājums, un tas ir papildinājums, tātad kas pār pret atturas. Pārbaudīsim 53. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts jebkurā gadījumā. Tālāk 56. grozījums, Teilora grozījums par pret atturas noraidīts, 57. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 57. lūdzu, elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 58. par, pret, atturas noraidīts. 59. atkritis, 63. par pret atturas noraidīts. Tālākais MB6. Par pret atturas noraidīts. 68. atkrīt. Reģī 15. Reģī 15 attiecībā uz otrā panta punktu A. Par pret atturas noraidīts. 71. Teilora grozījums par pret atturas noraidīts. 72 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 9, kas ir tāds pats kā NV11, attiecībā uz trešo pantu, par pret atturas noraidīts pieņemts. 17. reģī par pret atturas noraidīts. Tālāk reģī 20 par pret atturas noraidīts. NV17 par pret atturas noraidīts. Astoņdesmit septītais Teilor grozījums par pret atturas noraidīts. Astoņdesmit astotais par pret atturas noraidīts. Astoņdesmit devītais par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. Deviņdesmit otrais Vilskundas grozījums, trešais pants par pret atturas. Pārbaudīsim 92. elektroniski sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējām pie PEH 22. grozījuma par pret atturas noraidīts. Tas bija zivsaimnieku grozījums. Tālāk, 90. man Dālena kunga grozījums jūs spējat man sekot. Tātad man Dālena kunga 90. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, jo tā slinki jūs ceļa trokas, tad sākam balsot par 90. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 99. vilskundas grozījums par pret atturas noraidīts. Teilors 101. par pret pret atturas noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. Pēc 29 par pret atturas pieņemts. 16. referenta grozījums par pret āturas pieņemts. Tālāk kompromiss Z par 4. pantu. Par pret āturas pieņemts. Peh 36 par pret atturas noraidīts. 106. Milāns grozījums par pret atturas noraidīts. Reģija 24 par pret atturas noraidīts Noraidīts. Reģija 25 par pret atturas noraidīts. Bandālena 109 par pret atturas noraidīts. 112. ar Vandālenkungu mutisko grozījumu par pret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 pret atturas noraidīts. P38 par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. peh 41, 42 un 44. Tie ir visi identiski, tātad par pret atturas pieņemts. 116, kas ir tāds pats kā budžets 3 par pret atturas pieņemts. Simtu septiņpadsmitais ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Tālāk budžeta komitejas sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Budžets astoņi par pret atturas pieņemts. 26. Reģijas 26. pa daļām balsojam pirmā daļa. Bez attiecīgiem vārdiem Assess of Territorial Impact of the Program. Tātad par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa ar šiem vārdiem par pret atturas noraidīts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Tālāk 27. grozījums, kas ir identisks veselai virknē pehgrozījumu, kas pār pret atturas pieņemts. Divdesmit astotais un peh 53 pār pret atturas pieņemts. 29. pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums un arī pehviens par pret atturas pieņemts. NV1 par pret atturas noraidīts. Tālāk kompromiss kā par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pārbaudīsim 34. elektroniski Vilskunds grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts 35. par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts pieņemts. 36. kas nozīmē, ka pēdējais teikums ir papildinājums par, pret, atturas, noraidīts. Reģi viens par, pret, atturas, pieņemts. Reģī divi par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums ar pēdējo teikumu kā papildinājumu, kas par pret atturas pieņemts. Reģija 3 par pret atturas pārbaudām Reģija 3. Lūdzu, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss L. Bet vispirms pār mutisko grozījumu growth aizstāšana ar ziliens pār pret, atturas skaidrs, ka noraidīts. L kompromiss vēlreiz pār pret, atturas pieņemts. 40 Fosters kundzes par pret atturas noraidīts. 42. Tēlor grozījums par pret atturas noraidīts. Reģī 5 par pret atturas noraidīts. Reģī 6 un Peh 5 identiski grozījumi par pret atturas pieņemts. Peh 6 par pret pret atturas noraidīts. Apsvērums astoņi ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. 43. Vilskundas grozījums par pret atturas noraidīts. Reģija 7 par pret atturas norādīts. Reģija 8 par pret atturas norādīts. Kompromiss sen par pret atturas pieņemts. Pēk 9 Priekšsēdētājs atvainojas. 44. lastau grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk pēk 9 par pret atturas pieņemts. Budžets 1. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par bez šiem vārdiem par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Pehtesmit tas atkrītā, tad reģī desmit par pret atturas noraidīts. Un galīgais balsojums par likumdošanas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 37 par, eh, divi atturējušies, neviens nav pret līdz ar to. Tagad par normatīvo rezolūciju sākam balsot. Visi nobalsojuši, Beidzam balsot. Trīsdesmit seši par divi atturējušies, neviens nav pret, apsveicam referentu. Paldies! Tie, kas vēlas šobrīd doties prom, var to darīt, tikai dariet to klusu. um, some coffee, please. Uh, Mr. Kumutsākos. In... Kumutsākos kungs. Man ir šeit atzīmēts, ka jūs gribat lūgt sarunu vešanas mandātu, lai sāktu diskusijas ar attiecīgiem asistentiem un ēnu referentiem un arī ar padomu un komisiju, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Vai uh, ir kādam iebildumi pret to, ka mēs piešķiram referentam šādu mandātu, aizstāvot to pozīciju, kas ir pieņemta? Nē, nav nevienam iebildumu. Tādā gadījumā, ko man sākos kungs, jūs saņemat šo mandātu, bet es atgādinu, ka mandāts ir mandāts, par ko vienojusies komiteja. Un jūs varat, protams, vēst sarunas, izējot no šī pamata. Komisākus kungs, lūdzu, paldies, paldies visiem kolēģiem kas mani atbalstīja, un es eh, ceru, ka sarunās mēs varēsim panākt labu rezultātu, un paldies visiem vēlreiz. Paldies! Pāriem pie nākamā jautājuma. ir par sociālās likumdošanas ieviešana ceļu transporta nozarē. Referents esmu es pats. Un es vēlētos varbūt runāt par kontekstu, un šeit ir Silskungs no komisijas, Paskarēlī kungs un tad diskusija. Bet komisija nesen ir publicējusi dokumenti par darba laika direktīvas pārskatīšanu. Tā ir 2003. gada eh, regula un 561 regulas pārskatīšana par atpūtas un darba laiku un ko, eh, konkrētā darba laika direktīva Tas ir 2002. gada 15. direktīva. 7. 8. gadā nodarbinātības komiteja bija vadošā komiteja, un viņi nerakstīja pašu e, iniciatīvu ziņojumu, taču daži transporta veidi šeit ir, transporta komitejai šeit ir spēlējama sava loma, un mēs vēlējāmies uzlūkt komisijas pārstāvis, lai apvainītos ar viedokļiem par šiem jautājumiem īpaši mēs gribējām lūgt no komisijas, lai tā paskaidrot šīs dažādās iespējas par darba laiku visiem uh, ceļu transporta, apkā, uh, transporta līdzekļu apkalpju locekļiem, pārskatot šo direktīvu. Attiecībā uz uh, darba laika un atpūtas laika direktīvas pārskatīšanu, un īpaši runājot par darba laika direktīvu, tā 2002. gada 15. direktīva, šajā viedokļu apmaiņā bija lūgums apmainīties ar sekojošu informāciju. Pirmkārt, pozitīvie aspekti, kā arī problēmas pašlai, pašreizējā 561 direktīvas ieviešanā un arī 15. direktīvas ieviešanā, kādā veidā dalība valstis ir pildījuši savus eh, atskaitīšanās pienākumus un kurām dalību valstīm joprojām ir jāuzlabo savus sniegumus šajā jomā. Un iemesli e, ievērojamajām atšķirībām e, starp negadījumu vainīgo lietu izskatīšanas laika atšķirības starp dalību valstīm e, un digitālo tahogrāfu e, ieviešanu un uzstādīšanu, kā arī to darbības pārbaudi. Mēs tātad gaidām komisijas ziņojumu, mums ir Silskungs no e, nodarbinātības e, ģenerāla direktorāta un Paskorkungs no DigiMove. Tātad sāksim šo viedokļu apmaiņu atbildot uz manām pirmajām piezīmēm, un tad, protams, kolēģi var izteikt savu viedokli. Silves kungs, jūs esat sveikts šajā transporta komitejā, vārds jums. Um, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt mani ierasties šeit un paskaidrot komisijas nostāju attiecībā uz darba laika noteikumiem. Uh, Tā ir ļoti sarežģīta tēma. Darba laiks transporta līdzekļu uh, darbiniekiem. Jo te ir iesaistīti divi atšķirīgi instrumenti. Darba laika direktīvā ir uh, izklāstīti svarīgākie noteikumi šajā jomā. Darba laika direktīva 2388 eh, nosaka pamatnoteikumus maksimālajam nedēļas darba laikam, kā arī nosaka atpūtas intervālus un noteikumus eh, tiem, kas strādā naktīs. Eh, ir arī paredzēti elastīgi noteikumi tādiem izņēmumu gadījumiem. Uh, šī direktīva attiecas uz visiem darbas, eh, darba sektoriem, izņemot, eh, ja eh, runa ir par, runa ir par specifiskiem darba apstākļiem, piemēram, mobīlie darbinieki. Un uz tiem attiecas īpašas direktīvas un sociālo partneru vienošanās. Uh, saistošas padomes direktīvas. Regula 2006-561 nosaka eh, saskaņo, saskaņotus noteikumus eh, vadītājiem eh, par vadītāju darba laiku un par eh, kopējo darba laiku. un tas attiec arī uz pašnodarbinātām personām. Ļu, e, atsevišķi instrumenti e, neatiecas uz e, noteiktām profesijām, un te ir iesaistītis, iesaistīti papildu noteikumi. Ļoti bieži tas attiecas uz mobīliem darbiniekiem, kuri pārvadā mazākā desmit pasažierus vai kuru, eh, vai kuru transporta līdzekļi eh, nenobrauc vairāk par 50 kilometriem. Iepriekšējā direktīvas eh, pārskatīšanas periodā direktīva tika noraidīta, tas bija 2009. gadā, un komisija nekavējoties uzsāka jaunu pārskatīšanas procesu. Pārskatīšanas mēķi bija šādi. Pirmkārt, pielāgot šos noteikumus jaunajiem, eh, jaunajiem, eh, jaunajai darba situācijai, samazināt tiesisko nenoteiktību un padarīt noteikumus skaidrākus pēc dažādiem pārpratumiem. Kā arī ir uh, jāno, bija jānovērš eh, dažādas neatbilstības eh, starp dažādām dalību valstīm. Pagājušā gada mārtā notika pirmā, pirmā konsultēšanās sociālo partneru vidū, un mēs lūdzām sociālos partnerus eh, par šīs direktīvas, sniegt savu viedokli par direktīvas pārskatīšanu. Un tad notika, di, pagājušā gada decembrī notika direktīvas pārskatīšanas otrais posms. Vienlaikus mēs e, publicējām e, dokumentu, kurā tika paskaidrots e, juridiskās problēmas saistībā ar direktīvas īstenošanu. Tāpat arī mēs publicējām ekonomisko un sociālo pētījumu, kurā e, bija izcēlti e, galvenie sociālie un e, ci, sociālās un citas sekas, kas būtu šai direktīvai. Šī direktīva, šī direktīva tika apspriesta, un mēs saņēmām vairāk kā 40 uh, eh, atbilžu. Pagājušajā nedēļā mēs sākām uh, izskatīt sociālo partneru sniegtās atbildes. Tad galvenais rezultāts, ko mēs esam guvuši pēc otrā apspriešanās procesa uh, posma, ir tas, ka sociālie partneri atbalsta uh, atbalsta komisijas līdzinējo darbu, tomēr ir arī atsevišķi punkti, pret kuriem tie iebilst. Un ir jomas, kurā sociālajiem partneriem ir jāmēģina rast vienošanās, sevišķi attiecībā uz darba laika programmām. svarīgākie dažādi sektori sociālie partneri pauduši vēlmi apspriesties savā starpā un rast vienotu risinājumu. Protams, eh, sākotnējās pozīcijas bieži vien ir ļoti atšķirīgas. Tādēļ mēs gaidām sociālo partneru uh, atbildes un gaidām viņu nosacījumus oficiālajām pārunām. Šīs pārunas sāksies ar sociālo partneru eh, vienoto uh, viedokļa uh, prezentāciju. Un tagad mēs esam posmā, kur komisijai ir jāgaida sociālo partneru lēmums. Un tad varēs sākt pārunas. Kādi ir galvenie jautājumi? Otrajā apspriešanās posmā sociālajiem partneriem bija divas iespējas. Vai nu koncentrēties un pārskatīt, eh, pārskatīt eh, esošos eh, juridiskos jautājumus, proti to, kā tiek aprēķināts darba laiks dažādās situācijās, piemēram, sniedzot sabiedriskos pakalpojumus slimnīcās un tā tālāk. Uh, Tātad šeit direktīvas juridiskā īstenošana ir vispretrunīgākā. Un Tādēļ mēs piedāvājam otro iespēju, un tā būtu tāda vispārēja pārskatīšana, visaptvaroša pārskatīšana, un tajā tiktu iekļauti tādi jautājumi kā e, nosacījumi e, labākam e, darba un atpūtas laika līdzsvaram, individualizēta pieeja, uh, aut, individuālo darbinieku situācija, to cilvēku situācija, kur strādā dažād, vairākās darba vietās, lielāks elastīgums. Runājot par ceļu transportu, joprojām pastāv, uh, pastāv vairākas problēmas. Un, uh, kā jau es teicu iepriekš, ir vairākas mobīlo transporta vadītāju kategorijas, un te nav tādu specifisku instrumentu. Uz viņiem attiecas vispārējā direktīva. Tomēr šī vispārējā direktīva īpaši neparedz darba noteikumus darbiniekiem, kas strādā naktī. Un tāpēc eh, un pastāv vairāki eh, vairāki, vairākas direktīvas daļas, kuras dalībvalstis var interpretēt dažādi. Un tādēļ dalībvalstis ir eh, atzinušas, ka šie mobīlie transporta līdzekļu vadītāji eh, nesaņem pienācīgu aizsardzību attiecībā uz atpūtas intervāliem. Tad nosacījumi, nosacījumus, kas attiecas uz šiem darbiniekiem, ir jāsaskaņo, Un te es runāju par direktīvu 2002.15. Tātad sociālo partneru atsauksmes par šo jautājumu ir atšķirīgas. Arotbiedrības atbalsta saskaņošanu, balstoties uz direktīvu 2002.15. Tagad uh, sociālie partneri uh, cenšas rast kopīgu nostāju pārunu uzsākšanai par visu darba laika direktīvu. Un te es savu runu beigšu. Paldies! Paldies! Paskarēli kungs, vai jums ir kas piebilstams? Tas varbūt nav gluži kaut kas piebilstams, tomēr es vēlos varbūt paskaidrot šo to specifiskāk. Um, no mobilitātes un transporta ģenerāla direktorāta skatu punkta. Regula 561 par braukšanas eh, laiku un atpūtas intervāliem. Tātad īpašā specifiskā darba laika direktīva mobīliem transportlīdzekļu vadītājiem varētu atrisināt daudz no šiem jautājumiem. Es varbūt varētu sākt ar pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, uh, attiecībā uz šo likumdošanas pakotni. Šie dokumenti ir svarīgs instruments trīs mērķu nodošanāšanai dr - droša ceļu satiksme, piemēroti darba apstākļi un e, godīga konkurence. Tad noteikumi ceļu satiksmes jomā ir pastāvējuši kopš 1985. gada, un tie ir tikuši e, uzlaboti, vienkāršoti Sākotnēji tā bija regula, kuru tika papildināta ar 2000, 2006. gadā ar regulu. Un tad parādījās digitālā takogrāfa jēdziens, kas uh, ir tāds uh, tehniski attīstītāks, attīstītāks uh, veids, kā noteikt braukšanas, braukšanai patērēto laiku. Un tad mēs runājam par specifisku darba laika direktīvu 2002. gadā. Tā bija direktīva numur 15. Tomēr ir jāuzsver, ka, lai efektīvi izpildītu trīs polit politikas nostādnes, ir jā, jāgarantē šo noteikumu efektīva īstenošana. Par pozitīviem aspektiem, protams, viens no tiem ir tas, ka šādi noteikumi vispār pastāv šos noteikumus, eh, noteikumus ir viegli izmantot un pielietot, un tie ir pietiekami elastīgi. Likumdevējam ir, eh, likumdevējs ir atbildīgs par šo eh, noteikumu, noteikumu izveidi, taču vadītājs ir atbild, autovadītāji ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu. Uh, ir jāpanāk noteikuma ievērošana un ir jāparedz atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu visās 27 dalību valstīs. Komisija atbalsta saskaņotu šo noteikumu īstenošanu visā Eiropas Savienībā. Un jūs to darāt kopā ar eh, kom, komitoloģijas procesa ietvaros un ar dalību valstu pārstāvjiem, arī apspriežoties ar sociālajiem partneriem. Te uh, sociālie partneri ir dažādi arotbiedrību pārstāvi, asociācijas un uh, eh, tiesības sargājošās iestādes no dalību valstīm mēs cenšamies eh, strādāt pie šīs direktīvas īstenošanas. Tad nepietiek tikai pieņemt eh, jaunus noteikumus, bet ir jāsniedz eh, vadlīnijas, jāpalīdz interpretēt šie noteikumi. Komisija ir publicējusi sešas vadlīnijas, kas nav saistošas, tomēr tas palīdz visām iesaistītajām pusēm eh, tikt galā ar eh, dažādiem sarežģītiem, eh, sarežģītiem noteikumiem. Kā tos interpretēt? Ir finansēts ap, apmācību proje, projekts, kas palīdz noteikumu izpildes uzraudzības iestādēm pildīt savu darbu šī mēr, projekta mērķis ir izveidot uh, vispārēju uh, pro, apmācību programmu uh, darbiniekiem, kas veic noteikumu izpildes kontroli. Un visbeidzot, parlamenta uh, likuma, uh, likuma pieņemšanas procesā arī tiek runāts par par uh, Eh, noteikumiem plašākā kontekstā, lai mūsu noteikumi neatšķirtos, piemēram, eh, no eh, noteikumiem, kas tiek izvirzīti autovadītājiem no Atlantijas okeāna līdz pat Vladivostokai. Darba devējiem ir jāiegulda vairāk pūļu, lai uh, vadītāji varētu e, izpildīt noteikums, lai tam būtu labvēlīgi apstākļi. Jānodrošina līdzvērtīga kvalitāte visās dalībvalstīs. Ļoti bieži pārbaudes, e, ceļu satiksmes pārbaudes e, ir, nav, nav pietiekami sistemātiskas un bieži vien dalībvalstis pārāk lēni īsteno, eh, īsteno noteikumus, ko paredz, eh, paredz dažādas Eiropas Savienības normas, normatīvie dokumenti. Un tas, tad pastāv risks, ka noteikumi netiks ievērot un mēs nesasniegsim savus izvirzītos mērķus. Visbeidzot, ir problēma, kuru arī šī komiteja apzinās un tas, eh, šīs bažas parādījās 2009. gadā. Sodi, kurus atsevišķas valstis, dalībvalstis piemēro par vienādiem pārkāpumiem, joprojām ievērojami atšķiras. Tā ir nopietna problēma, kas mums ir jāatrisina, un komisija joprojām nav izstrādājusi instrumentu, kas to palīdzētu novērst te es runāju par, eh, par noteikumu, eh, par noteikumu īstenošanu un eh, atbildību, ka varbūt pat krimināla atbildība par to neizpildi. Sankcijas par dažādu noteikumu pārkāpšanu nav saskaņotas, un tas kropļo konkurenci. Un es vēlos ļoti skaidri paust savu nostāju šajā jautājumā. tas, ka tiek pārkāpti noteikumi, eh, kropļo konkurenci. Un likuma pārkāpēji nesaņem, nesaņem eh, līdzvērtīgu sodu. Tātad visiem ir jāievēro noteikumi, un noteikumi visā Eiropas Savienībā ir eh, jāiz, jāizpild vienādi. Un tā ir mūsu atbildība. To, mums tas ir jānodrošina. Ir jāpaplašina Eiropas Savienības pilnvaras Lisabonas līguma ietvaros un jāsaskaņo e, noteikumi, kas paredz sodus par, dažādu, par dažādiem e, likumpārkāpumiem ceļu satiksmē. 2002. gada direktūra numur 15 ir direktīva par darba laiku un, un darbiniekiem. Uh, Mans kolēģis eh, Desilva jau jums eh, par to pirms brīža eh, izstāstīja. Varbūt es nerunāšu par šīs direktīvas aptvērumu, kas ir tāds jutīgs jautājums, un par, to, par tās attiecināšanu uz pašnodarbinātām personām. Jo, piemēram, viņi ne, nav pakļauti vispārēji darba laika direktīvai. Patiesībā atšķiras tikai noteikums attiecas uz darba laiku naktī. Domāju, tā kā ceļu satiksme un uh, autovadīšana sastāv 70% no uh, autovadītāja darba laika, tad uh, darba laika direktīva uh, mūsu skatījumā uh, ir savā ziņā pakļauta eh, dā, eh, braukšanas ilguma eh, direktīvai. Mums ir jāveic monitorings, uzraudzība, jā, jāizteno noteikti kontroles procesi un likumdevējam ir likumdevējiem pieņemot šos divus paralēlos dokumentus un neatiecinot to uz 2002. gada darba laika direktīvu, radās eh, jau minētās problēmas dalību valstīs. Taču šai direktīvai ir noteikti ierobežojumi. Un jāveic administratīvās pārbaudas un jāmēģina novērst faktori, eh, lai, lai eh, arī mobīlie, mobīlie autovadītāji eh, būtu aizsargāti ar, ar šīs direktīvas noteikumiem. Mums ir jālūdz dalību valstis pārbaudīt, tad cik precīzi pašnodarbināti autovadītāji e, reģistrē savus savus, eh, savu braukšanas ilgumu. Paskal, vai jūs lūdzu varētu pieturēties pie runāšanai atvēlētā laika? Es mēģinu atbildēt uz svarīgiem jautājumiem, priekšsēdētāja kungs. Diemžēl mēs esam uh, patērējuši ļoti daudz laika balsošanai, un, un pulkstens ir nepielūdzams. Tātad lūdzu ievērojiet runāšanai atvēlēto laiku. Jā, tas nozīmē, ka man jārunā īsāk. Otrais jautājums bija, kā dalība valstis ir eh, izpildījuši savus, eh, savus pienākumus ziņot par, eh, par procesu. Diemžēl dalība valstis kavējas ar ziņojumu iesniegšanu, un mums ir jāsūta atgādinājumi, kas kavē procesu. Mums ir vajadzīgi viņu dalībvalstu iesūtītie ziņojumi, lai publicētu savu vispārējo ziņojumu. ir uh, vairākas problēmas arī uh, ziņojuma iesniegšanas jomā, jo darba laika direktīva, uh, direktīva un uh, direktīvas izp izpildes uh, noteikumi uh, nav saskaņoti. Uh, Visat, runājot par pārkāpumiem ceļu satiksmē dalību valstīs, protams, pastāv atšķirības, taču tas ir atkarīgs arī no kontroles eh, mehānisma efektivitātes, un tas ir atkarīgs no dalību valstu administratīvo iestāžu kapacitātes. Un tāpat arī eh, vai, no tā, vai pastāv eh, riska izvērtēšanas sistēma lai dalībvalsts varētu, eh, varētu sagrupēt uzņēmumus, kuri veic noteiktus pārkāpumus. Tālāk par digitālo takogrāfu. Tā ir uh, inteliģenta programmatūra, kura, kuru, kura tiek neat, eh, ne, nepārtraukti atjaunināta. Uh, Un pašlaik ar digitālajiem takogrāfu saistās divu veidu problēmas, dat, tā, tās datus, tā informācijas uzticamība un draudzīgums lietotājam. Šobrīd mēs strādājam, strādājam pie tā uzlabošanas un mēs mēģinām pārskatīt 1985. direktīvu un mē, piedāvāsim jaunu uh, regulu, uh, kas attiec uz digitālajiem ta, ta, ta, uh, e, tahogrāfiem. Paldies! Um. Pašlaik man ir pieteikušies deviņi runātāji. Es, protams, saprotu, ka jūs visi vēlaties izteikties un sniegt vērtīgas atziņas, taču nevajadzētu atkārtoties. Ja jūs varētu censties man palīdzēt eh, mums noķert nokavēto laiku, es būtu ļoti pateicis Grošs kungs. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlējos pateikties komisijai par ziņojumu. Protams, tā ir tēma, kurš, kura mūs nodarbina jau gadiem, ilī, gadiem ilgi, un eh, tas eh, ir jautājums par transporta regulēšanu un man šķiet, ka mēs tiešām um, esam spēruši lielus soļus uz priekšu. Tad ir arī liels uh, vairums uzņēmēju, kuri ņem vērā un respektē šos, šos regulējošos pasākumus. Uh, un uh, protams, eh, mums nav tas jāinterpretē tādā veidā, ka jebkurš kraus transporta vadītājs eh, būtu kāds pašnāvnieks, ja arī kādu vēlās nonāvēt, bet ja mēs eh, skatāmies uz šo problēmu, tad mums tā būtu jārisina vēl konkrētāk. Viens ir jautājums par kontroli. Un, un ja es skatos, ka Vācijā mēs vairāk nekā 2% nevaram nodrošināt, tad uh, mums ir arī uh, priekšraksti, kādas esam ieviesuši, un komisijai ir arī interesants apsūdzības raksts, tā teikt, uzņēmējiem, uh, ļoti daudz kontrols attiecās tieši uz ārzemju braucējiem, un uh, tas mums tagad nav jāanalizē. Mums bija debates par uh, uh, ielu un par um, pārobežu regulēšanu, un es saprotu, ka daži padoms pārstāvji saka, ka tas neiet tik gludi, kā mēs vēlētos, bet arī šie priekšlikumi, uh, teiksim, netiek ņemti vērā, bet mēs šeit arī nevēlamies, lai būtu. Uh, lai visu mēs vienādotu, bet lai būtu tomēr laba harmonizācija un būtu korektas kon kontrols. Mēs arī runājām par trūkstošajiem um, stāvvietām, un mēs nevaram teikt, ka darba laika direktīva netiek ierobežota, um, ne, netiek realizēta, ja, piemēram, nav kur apstāties. Un tad mums ir ļoti nepieciešami ļoti daudzi dokumenti. Uh, Un komisijā es vēlējos teikt, protams, eh, ja jūs, eh, ja, ja mums ir tikai desmit minūtes, es ļoti grūti varu kaut ko teikt. Uh, modernākie, uh, modernākos modeļus uh, mēs uh, varam, piemēram, arī tos nemaz nepielietot. Bet uh, šī konkrētā realizācija dažādās valstīs ir dažāda, jo uh, mēs nevēlamies uh, tiešām koordinēties. Uh, manās acīs, eh, tātad es uzskatu, ka eh, attiecībā uz starptautisko transportu tomēr šī lieta vēl nav labi risināta. Eh, tur, kur netiek respektēts darba laika, mm, nakts un dienas braukšanas priekšraksti, un no trešajām valstīm, tā teikt, tiek importēti šie darba laiki, Ehm, tad ehm, ir runa par, piemēram, par ehm, nedēļām ilgu braukšanu, dažreiz pat trīs mēneši. Un eh, tas ir tikai trešdaļa, piemēram, no algas, ko mēs mūsu valstīs eh, maksājam šiem braucējiem. Mums nav jāveic liela pētījuma, nav jādiskutē par to, bet es uzskatu, ka ļoti ātri jārīkojās, lai risināt šīs problēmas, jo e, savādāk mēs vidējā laika posmā mūsu reģionā varēsim aizmirst par šādiem regulējumiem. Paldies! Paldies, Alka Drāvikungs, tālāk! Introduksija. E, ik ga het kort houden. Ik denk dat. Um... Es būšu īs. Es domāju, ka tas ir tiešām ļoti konkurētspējīgs sektors. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs tā teikt sliktos skolniekus attālinam no šīs braukšanas iespējas, lai mums būtu uh, labi motivēti cilvēki, uh, uh, kuri strādā normālos noteikumos. Uh, tātad kontrols pielietošanu ne visur un ne visiem vienādi. Es domāju, ka komisijai tas ir jākontrolē vēl labāk. Uh, Un tiešām ir jāsauc pie kārtības tie, kuri vēl to nepilda. Un tad arī tas, ko jūs e, teicāt, teicāt jā, tie sankciju sistēmām ir ļoti lielas atšķirības. Un e, tā, ka, piemēram, nav nekādas saistības. Un, uh, Es domāju, ka komisijai ļoti ātri vajadzētu mēģināt tātad, to arī vienādot un pievērsties tam. Vajadzētu izveidot Eiropas datu bāzi, jo droši vien ir daudz uzņēmumu, Eh, kuri neizpildi šos noteikumus, un varbūt tad būtu labāk, ja eh, šīs kontrolas tiektu eh, veiktas mērķiecīgāk. Tad jūs arī minējāt darba laika direktīvu, mēs jau par to ilgi esam diskutējuši. Arī par pašnodarbinātajiem. Uh, Bet jautājums ir, vai komisijai ir uh, nodoms, uh, ka tiešām tas tiek piemērots uh, visās dalību valstīs, jo daudz, kas vēl nav realizēts. Baltajā grāmatā es lasīju ka ir, ka vajadzētu sociālo uzvedības kodeksu, sociālo dialogu uh, jā, tad kurš būtu tas laika periods, kad tas tiks ieviests? Tas bija, tie bija mani jautājumi. Un man jāatvainojās, ka tūlīt atstāšu zāli. Paldies. Priekšsēdētājs kungs. Četri jautājumi. Pirmais Tātad atpūtas uh, un uh, braukšanas laiki mazāk par 50 kilometriem, kā pie tiem nav jāpieturās. Tieši uh, mazie amatnieki, tur bija runa par 150 kilometriem par um, maziem transporta līdzekļiem. Un mums ir arī tiesības visā Eiropā uh, ka, piemēram, kādām krasotājām ir jābrāc 52 km, tad viņam ir jāiegādājās šis tahogrāfs, un to jau mēs pirms trim gadiem secinājām, ka tas nav uh, labi. Es jautāju par to, jā, patiešām uh, šīs regulējums tiek pārstrādāts, jo mēs jau negribam sarežģīt dzīvi mazajiem uzņēmējiem. Uh, Eh, viņi brauc proti, bet eh, tā nav galvenā nodarbošanās. Un tad arī eh, šoferi, tas ir Bauer ziņojums, kurš divas reizes netika pieņemts. Protams, ir ļoti svarīgi, kā braukšanas laiki tiek kontrolēti, tie jau uh, visur tiek kontrolēti, bet vai pēc tām vai kaut kas privāti tiek darīts vai kāds biroja darbs veikts, uh, tad to gan nevajadzētu regulēt un kontrolēt. Un es uh, iedomājos, ka pašnodarbinātie braucēji vēl joprojām mēģina tur kaut ko grozīt. Trešais jautājums Eh, mums ir skaidrs, ka Eiropas līmenī, ja ir konkurences skropļošana, ja mēs to varam formulēt, nu, tad mēs mēģinām šo konkurenci, teiksim, ieviest, apturēt. Un tur man būtu arī priekšlikumi, ko mēs tur varam darīt, un arī komisijai. Un ceturtais E, jūs teicāt, jā, dalība valstis e, to neievieš e, labi, pietiekamā kvalitātē. Tātad padomē viņi to ir nolēmušas, bet tomēr nepieturās pie tā. Un es domāju, ka komisija to, ko ir uh, teikusi, un ir jāņem vērā tur, kur tiešām ir tādi pārkāpumi, ļoti uh, būtiski pārkāpumi. Uh, un uh, vajadzētu šeit uh, atvieglot šīs kontrolas iespējas. Paldies! Paldies arī par ziņojumu, bet pirmkārt jau ir runa par drošību uz ielām. Un tad mums ir jārunā, vai tas ir pašnodarbinātais vai arī profesionāls šofers. Ja mani sabrauc kraus mašīna, tad man ir pilnīgi vienalga, kas tas bija par šoferi, un ir konsekvences. Tādēļ visiem jābūt vienādiem noteikumiem. Tahogrāfs, jā, protams, tad šeit komentārs no zāles. Uh, un tahogrāfu es neuzskatu par konkurenci kropļojušu. Es uzskatu, uh, ka mums tur nevajadzētu grozījums. Kas attiecas uz konkrēli, uh, jūs teicāt, ka jūsu, pils, jūsu valstī netiek sasniegti šie 2%. Šeit tiek lausti līgumi ar, ar ļoti smagām sekām Mazākais, ko es sagaidu, ka eh, mēs eh, uzskaitam, mēs jau gribam zināt, kurā valstī kas ir noticis un eh, kādas ir izmaiņas. Tas ir jādokumentē. Un tur mums aktīvi jāiesaistās ne tikai jāziņo šeit, bet arī jādara. Man ļoti interesē jūsu atbilde. Šorīt no rīta mums bija arī par ceļu drošību jautājums, un, protams, tur ir e, runa par nogurumu, par alkoholu patēriņu, bet tad nāca arī jautājums tieši par nogurumu. Jo nogurums ir ļoti būtisks kritērijs, un tas ir jākontrolē Jo mēs varam uztaisīt viskaistākos likumus, bet ja tos nekontrolē, tad neviens pie tā nepieturēsies. Kas attiecas uz stāvvietām, e, jā, mums ir pārmās stāvvietu. Bet vēl šie stāvlaukumi e, vēl tiek e, samazināti. Arī par to mums ir jādomā, ja mēs no vienas puses vēlamies vairāk stāvlaiku, tad par tiem uh, tad šie, šīs problēmas vēl tiek pastiprinātas. Tahogrāfu izslēgt, tas ir tik vienkārši. Es zinu no taksistiem, kā, teiksim, viņiem bija jābrauc vēl atpakaļ, lai varētu saskaņot šos braukšanas ātrums, tu, vai tur ir arī kāda recepta vai tādas kādas kontrolas, ka, piemēram, tahogrāfs tiek izslēgts. Thank you, Chairman. Well, one thing I can guarantee. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau droši vien zināsiet, ka tad, kad mēs runājam par šo jautājumu, tad, kad mēs to sākām pirms daudziem gadiem, es biju pilnībā pret, uh, lai būtu likumdošana Eiropas līmenī. Un es joprojām esmu šāds likumdošanas pretinieks. Pirmkārt, tādēļ, ka birokrātijas apjoms, ko šī likumdošana rada, ir milzīgs, jo to labi zināt, jūs esat brits priekšsēdētāji, un šis likumdošanas eh, akts varbūt ir radījis daudz eh, vairāk ļaunuma eh, Lielbritānijai pēdējos gados nekā visi šie noteikumi par taisniem banāniem un tā tālāk. Un jāsaka, ka mēs uzklausījām komisijas pārstāvu ļoti garo uh, ievadu, un man jāpres uz kādas planētas viņi dzīvo. Šķiet, ka viņiem nav nekādu praktisku zināšanu par to, kā šādas direktīvas tiek ievies dzīvē, un kā tas rada problēmas īpaši maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem šoferiem. Un tad, kad nāk eh, lūkš klajā šie te sociālie nosacījumi, es esmu veicis pārbaudi. Uh, Um, manā vēlēšanu apgabalā faktiski ir tāds centrs uh, autopārvadājumiem visā Lielbritānijā, un mums ir pāri par 300 uzņēmumu manā vēlēšana apgabalā, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem. Es brīdināju, ka atbildes, kuras es saņēmu, ir sekojošas, ka cilvēkiem tiek uzkrauts arvien vairāk un vairāk birokrātisku, birokrāti, parādās arvien vairāk birokrātijas, Un tagad iznāk, ka jūs prasat vēl stingrākus noteikumus, kas būs vēl vairāk birokrātijas. Tas ir pilnīgs muļķības. Nodarbinātības ģenerāla direktorāta pārstāvis sacīja, ko varētu darīt, lai pārskatītu vecās direktīvas. Es varu teikt, kas būtu jādara, jo mēs atrodamies šobrīd tur, kur mēs atrodamies. Ir jāvienkāršo un jāpadara tas viss elastīgāks. Jāsamazina birokrātiskais sloks īpaši uz mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem, un ir jābūt elastīgiem, lai risinātu patiesās problēmas, jo ja mēs tālāk turpināsim uh, vēl padarīt stingrāku šo te dokumentu, mēs sāksim cīnīties ar problēmām, kuras vispār neeksistē. Vajag skatīties, ko mēs darām uh, ar savu likumdošanu, kura mūsu likumdošana kavē uzņēmumu attīstību, kas neļauj uzņēmumiem strādāt. Uzņēmumiem ir jāstrādā tad, kad viņi vēlas, tad, kad viņi grib, lai viņi varētu uh, gūt uh, normālu peļņu un izdzīvot. Paldies, priekšsēdētāji. Vērkungs. Kungs. Es noteikti. Tomēr aicina viest. Da pazīst. Lētē. Vai man sāk? problēma. Tehniskas problēmas. Jā, nu mums galīgi nebūtu vajadzīgs pašlaik, lai tulkojums nobruktu kopumā, bet izskatās, ka ir nobrukuši vismaz latviešu kabīne, divas konsoles nestrādā. Uh, tādēļ es mēģināšu tulkot. Tātad uzņēmumos um, um, netika kontrolēts pieņē, pietiekami ziņojumā ir teikts, uh, ka uh, tiks, uh, notiks koncentrācija tieši uz uh, ielu transportu, bet kāpēc ne viss transporta joma? Un tika norādīts par šo pārobežu vienošanos uh, kas attiecās uz dzelzceļa transportu, bet uh, tas netiek realizēts. Un ja mēs runājam par konkurences eh, noteikumiem eh, par dzelzceļā un arī ielu transportu, tad mums ir jākontrolē, piemēram, arī lokomotīvi vadītāji un tik tālu par kontrolēm. Un noteikti uh, Mums ir jāņem vērā arī mazāk par 3,5 tonnām autotransports. Um, ir skaidrs, ka ļoti daudzi ņem šos mazākos transporta līdzekļus. Piemēram, šie mazie un vidējie uzņēmumi, uh, tie ierodās ar šiem uh, amatniekiem. O, un tur mēs varētu 50 līdz 60 uh, kilometrus. Uh, noteikti. Um, tad uh, šis uh, noteikums par uh, pieteikšanos, ja darba ņēmējiem ir vairāki darbi, Tad runa varētu būt par uh, darba devēju un darba ņēmēju vienošanos. Es domāju, ja nākotnē uh, tas viss tiks kontrolēts, ka palielināsies risks pār nelegālo darbu. Mēs zinām, ka nelegālais darbs praktiski netiek kontrolēts arī dalību valsties, un es domāju, ka tieši nelegālais darbs tad varētu palielināties. Paldies! Thank you. So I've got three more speakers, so if you... Vēl ir trīs runātāji, tādēļ lūdzu runājiet pēc iespējas īsāk. Šobrīd mēs kavējam darba kārtības izskatīšanu par veselām 15 minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums komisijai. par eh, noteikumu, kas attiecas uz mazākā 50 nobrauktajiem kilometriem. Arotbiedrības man ir paziņojušas, ka atsevišķās dalībvalstīs note šis noteikums tiek pārkāpts. Jo uh, bieži vien šis digitālais tachometrs tiek vienkārši izslēgts. Tādā veidā autovadītāji var strādāt eh, pārsniedzot, eh, pārsniedzot oficiālos limitus. Vai šis noteikums tiek pārskatīts, lai to nevarētu tik vienkārši apiet? Un vēl viens jautājums komisijai. Tas būs par neatbilstību jeb eh, atpūtas periodu neievērošanu na, eh, strādājot naktīs. Vai ir iespēja papētīt šo problēmu eh, dažādās valstīs, sevišķi tajās, kas, kas atrodas Eiropas Savienības nomalē? Ļoti bieži autovadītāji tiek, ka, tiek aizturēti pie robežām, jo viņi nav izpildījuši uh, kaut kādas noteikumus. Tāpat ir vēlos jautāt komisijai, uh, uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar Lisabonas līgumu. Kādas transporta problēmas komisija paredz, paredz uh, sa saistībā ar Lisabonas līgumu? Tā tad ļoti žēl, ka mums ir tik maz laika, jo mēs varētu par šo tēmu ilgāk diskutēt. Tas jau gan ir labi, ka mēs runājam par Schengenu līdz pat Vladivostokai par kopējiem šiem atpūtas un braukšanas laikiem, bet, protams, problēma jau ir pielietojuma. Ronen kungam bija noklausošanās, tad ar viņu piedalāšanos. Un viens no augsts eh, svarīgākajiem Eiropas komisijas pārstāvjiem bija klāt, eh, jo, un mēs konstatējām, ka likuma paši par sevi nav tā lielākā problēma, bet proti to realizācija. Šajā uzklausīšanā tas kļuva ļoti skaidri. Pēdējā gadā 20 tūkstoši jautājumu tika um, uzstādīti, kā to šo likumus realizēt. Tātad mums tas ir nepieciešams. Mums nevajadzētu atkal veidot jaunas noteikumus, bet mums būtu jāstrādā pie konkrētas eh, to realizācijas iespējas, protams, izveido, proti izveidojot kādu rokas grāmatu eh, līdz pat robežai starp Poliju un Krieviju, kādi eh, noteikumi un kādā veidā tie varētu tikt realizēti. Um, tas ir ļoti svarīgi, un es tiešām um, pie, sauc arī komisiju pie tā strādāt. Un tas ir tas uh, svarīgais jautājums arī kolēģis Ranners savā ziņojumā, tas, ko viņš pagājušajā gadā veica. Uh, Eh, ļoti daudzās jomās to nemaz nevar pielietot. Un kā tagad komisija var noteikt, vai pašnodarbinātais, ko viņš darīs vakarā? Eh, kādā veidā mēs ar to varam tikt galā? Eh, šeit mums arī bijušas liels kļūdas. Un būtu ļoti labi, uh, ja komisija šos priekšrakstus uh, vēlreiz izskatītu un paskatītos, ka tās varbūt ir, um, nav uh, pielietojums un mm, tā ir bijusi kļūda. Ja mēs to varētu realizēt, tas, tas ir ļoti labi. Priekš, pašnodarbinātām personām to nemaz nevar pielietot. Uh, kā arī Baltajā grāmatā ir noteikts. Tas būs tiešām viens no galvenajiem punktiem. Tas ir jautājums, par kuru mums ir jārunā. Tieši jautājums par pielietojumu. Paldies. Uh. Pēdējais runātājs. Pēteris, kā reiz teica, kā tiešām ir grūti par šīm atpūtas un braukšanas stundām, uh, ko noteikt, jo mēs vēlamies, protams, uh, teiksim, šoferi vēlās būt fleksibli, bet arī nepārsniegt šos laikus, bet tas, kas ir jārisina, un es tiešām varu piekrist ja mums ir vēl sarežģīta direktīva un vēl jāsaka, ka pašnodarbinātos mēs kontrolēsim ārpus darba laika un mēs zinām, ka mēs to nevaram izkontrolēt, tad eh, tas, tā ir kļūda nevis, ko pielaidus ir komisija, bet tas, ko pa, pielaidus ir parlaments. Es eh, principiāli esmu pret to, uh, lai mēs iejaucamies cilvēku privātajā dzīvē, un mēs kā Eiropas Savienība to nedrīkstam darīt. Es domāju, ka mums kā parlamentam ir jārabo šī kļūda. Es nezinu, vai mums būs vairākums. Bet kolēģis teica, ka visiem ir jābūt vienādiem šiem noteikumiem. Jā, ja profesionāls šoferis uh, vēl vakarā vēlas iet dejot, tad viņš netiek kontrolēts. E, bet e, var būt tā, ka viņš nākošajā dienā nogures kāp savā automašīnā. Es domāju, ka tas ir jāskaidro šis jautājums darba e, devējam. Es domāju, ka komisijai šeit nu gan nav nekādas vainas. Bet būtu ļoti labi, ja mēs šo jautājumu vēlreiz uzrunātu. Liels paldies! Es vēlētos dot vēl arī komisijas pārstāvjiem vārdu, bet es iero, strikti ierobežošu jūs. Lūdzu, ja ir vajadzīgas ļoti gāras atbildes, jūs nevarat atbildēt īsi, tad tā var darīt rakstveidā. Tātad Silves kungs un tad Paskurēlī kungs, lūdzu. Jā, divi jautājumi likumdošanas. Uh, attiecināšanu uz mazajiem vidējiem uzņēmiem un uz uh, pašnodarbinātajiem. Uz pašnodarbinātajiem darblaika direktīva neatiecas. Kas attiec uz eh, MBU, jā, mēs sapratam, ka vajadzētu padarīt noteikumus elastīgākus un vienkāršākus, jo viena no iespējām, ko mēs piedāvājam sociālajiem partneriem, ir sekojoša. Veidot, veidot tā tieksmi, uh, Uh, vai sistēmu, kas ļautu lielāku elastību, tātad atsaucas periods, uh, skaitot nedēļas darba laiku, būtu jāpagar, jāpagarina MVU, to prasa jau sen. Taču šī ir uh, drošības un veselības direktīva, un šies fakti ir svarīgi, neatkarīgi no tā, vai cilvēks strādā lielā vai mazā uzņēmumā, taču ir iespējas tomēr uh, šo likumdošanu vienkāršot un tās piemērošanu padarīt elastīgāku. Runājot par citiem transporta darbiniekiem, kas, piemēram, strādā un nebrauc vairāk par 50 kilometriem, viņiem tahogrāfu nav. Uz viņiem attiec e, vispārējā darba laika direktīva. Un problēma ir tāda, ka šī direktīva nosaka kvantificētus noteikumus atpūtas periods, atskaitot šīs kategorijas darbiniekus. Viņiem tātad nav šo noteikumu par atpūtas periodu nakts laikā. Tādēļ dālība valstis var īstenot direktīvu un ievies to, atstājot ļoli, ļoti lietlas manevrēšanas iespējas. Un mēs esam dzirdējuši, ka dažās dalībvalstīs šie strādājošie nav pietiekami uh, aizsargāti, respektīvi pilsētas sabiedriskā transporta vadītājiem var nākties dažviet strādāt 12, 14 pat 16 stundas bez atbilstošā puslaika. Mēs esam saņēmuši šādus uh, sūdzības, taču e, tiešu likumdošanas pārkāpumu gadījums neesam vēl konstatējuši. Šeit nav direktīva neieviešanas problēma, šeit ir problēma tajā, kā dalībvalsts ir īstenojusi un ieviesusi e, šo likumdošanu gadījumos, kad nav noteikts kvantificēti atpūtas un nakts atpūtas periodi. Un mēs līdz šim esam, neesam e, aizsākuši nevienu pārkāpumu procedūru. Paskēlī kungs lūdzu. Paldies, es arī centīšos izteikties īsi. Es lūgtu tos parlamenta deputātus, kas neseņem šobrīd atbildes no manis, vērsties pie manis tieši vai pie maniem kolēģiem ar jebkuriem jautājumiem. Par harmonizāciju un ieviešanu, pārkāpumu harmonizēšanu daudzi prasīja un uzdeva jautājumus tieši par šo tēmu. Es nevēlētos eh, šeit pārmērīgi uzsvērt interpretācijas jautājumu. Es domāju, nosacījumu, noteikumu un normu izpratne ir eh, ļoti līdzīga no viena Eiropas eh, Savienības stūra līdz pat otram. Un būtībā ir tāda kopēja izpratne, līdz ar to ir arī šīs te vadlīnijas, kas ir izstrādāts, kas palīdz to darīt. Bet ir kaut kādas konkrētas problēmas, kas attiec uz kādu interpretāciju, tad. Eh, mēs strādājam tajās robežās, ko nosaka Eiropas līgumi. Eh, tālāk ir arī noteikumi par to, kā tiek kategorizēti pārkāpumi, tie tiek sadalīti klasēs atkarībā no to, uh, smaguma pakāps, un man liekas, ka Krāmerkungs eh, to minēja, vai Maisners kundze, tātad par datu bāzi, par visu pārkāpēju un pārkāpumu datu bāzi, caur ERU datu bāzi, kas ir tikusi izveidota, īstenojot šo te uh, ceļu drošības pakotni, kas tika pieņemta pirms kāda. Uh, un kas šobrīd tiek arī veidota. Mēs, protams, veidojam un rakstām gada zi ziņojums, un tad, kad dalībvalsts nepild savus pienākumus, piemēram, vienkāršas pārkāpums, vai arī gadījumos, kad dalībvalstis nepareiz piemēro likumdošanu, tad mēs piemērojam pārkāpumu procedūras, un tās viss ir publiski pieejamas. Mēs izdodam preses relīzi katru reizi, kad mēs aizsākam kādu pārkāpumu procedūru. Vēl kāds punkts, kas attiecas uz birokrātiju un papildus regulējumu un faktu, ka direktīva par darba laiku ir, var, varētu tikt attiecināt uz eh, pašnodarbinātajiem. Es gribētu atgādināt, ka, ka komisija piedāvāja uh, Eh, pašnodarbinātos paturēt ārpus eh, darba, stund, darba laika direktīvas eh, mm, aptvērumu. Un tas bija parlaments, kas nobalsoja par to, ka pašnodarbinātie ir jāiekļaut. Tā kā neapsūdziet komisiju par to, ka mēs padarām noteikumus stingrāk. Mēs prasām, lai noteikumi, kas eksistē, tiktu piemēroti mm, atbilstoši. Un tas ir jādara dalībvalstīm. Mums ir iespēja vienkāršot dažas lietas. Mums ir jāpanāk tāda situācija, kad no vienas puses tiek respektēta vienlīdzīga noteikuma, no otras puses ceļu satiksmes drošība palielinās. Ja mēs negribam Eiropas likumdošanu par sociālo dimensiju, tad mums būs rezultātā 27 dažādas likumdošanas, uh, kas būs pretrunā viena ar otru un kas padarīs kopējo tirgu pilnīgi neiespējami. Tādēļ jau ir vajadzīgi šie kopējie noteikumi tik starptautiskā eh, biznesā kā pārvadājumi. Protams, ka var šos ciparus apstrīdēt, bet vienkārši ieviešot digitālo tahogrāfu, uh, Eh, administratīvās izmaksas ir samaks, samazinājušās pār 28 miljoniem eiro kopumā visai nozarei, un šie cipari ir reāli un pierādāmi. Daži minēja par to, ka trūkst apstāšanās un atpūtas vietu smago automašīnu vadītājiem. Mm, tam ir piešķirti līdzekļi, mēs esam veikuši mm, vairākus pilotprojektus, kā rezultātā ir Uh, piemēram, sastādīt sarakstu par drošām uh, stāvvietām, un mēs esam arī demonstrējuši, kāda ir jābūt patiesi drošai, labiekārtotai uh, atpūtas stāvvietai smago automašīnu šoferiem. Paldies! Daži īsi punkti no manas puses. Jā, jums ir taisnība, tieši parlaments pastāvēja uz to, ka pašnodarbinātī ir jāiekļauj, manuprāt, tas ir labi. Tālāk par drošiem stāvēšanas laukumiem, stāvlaukumiem. Jā, es esmu par to, taču jautājums ir par to, ir jāpierāda, kad tad šī te piestātne ir droša, bet ir problēma ir tā, ka e, neviens jau negribas, lai šīs e, stāvvietas atrastos e, viņu mājvietu tūmā. Lūk, tā ir problēma. Tālāk nākamais jautājums. Lakenšteina kungs ziņojums par. Eiropas jūras drošības aģentūras izveidošanu, tāpēc Lakenšteina kungs došu jums vārdu. Um, cienījamie kolēģi, uh, šajā komitejā jau bieži tika izteikts atbalsts EMSA uh, darbībai. 2006. gadā tas uzsāka savu darbību. Uh, un dibināšanas regulā ir trīs reizes jau tikus mainīta, un jaunākais priekšlikums ir um, um, ir, tas ir jāplāno ilglaicīgāk. Uh, komisija ir jāprecizē EMSAS uh, uzdevumi un arī jāievieš citas jomas. Uh, tātad šī priekšlikuma izstrādāšana uh, Eh, eh, notiek balstoties uz eh, balsojumu 2008. gadā, kā arī bija komisijas izvērtējums šajā sakarā, un līdz ar to piecu gada stratēģija EMSA, kur jau arī piedalās visas dalība valstis, un tā tika pieņemta. Es domāju, ka e, EMSA tiešām piedāvā operatīvus pakalpojumus, e, kuri būtu saistībā arī ar citām direktīvām, piemēram, ar Eiropas e, jūras pāraudzības jautājumiem un šīm izvērtējumam un analīzei, kas attiecās uz Eiropas um, jūras drošību un vidas jautājumiem, tie var tikt izmantot vēl efektīvāk. Mēs arī pamatojoties uz ziņojumiem, kuri mums uh, rādīja ceļu, tas ir Degrandesa kunga ziņojums, uh, un šajā ievēlēšanas laikā, eh, kur bija runa par jūras piesārņojumu, kā arī krastu pāraudzību un krastu kontroli. Eh, un dažos jautājumos bija arī norādes uz, uz šo eh, par jūras politiku, uh, Eh, piešķirt EMSAI mandātu attīrīšanas jautājumu eh, koordinēšanai, piemēram, kāda ir eh, naftas produkti izplūduši. Un parlaments 2010. gada 7. oktobrī pārstāvēja um, uzskatu, ka būtu uh, vēl jāizvērš šī darbība uz offshore. Um, teritorijām. Un mēs arī zinām, ka padome visos šajos jautājumos eh, ieņēma diezgan striktu pozīciju. Un uh, diskusijas padomē um, tiešām mūs dara cerību, cerīgus, kas attiecās uz uh, uzdevumu paplašināšanu. Un komisijas priekšlikums eh, daudzos jautājumos ir tiešām ļoti pareizs. Es šeit kā 4-5 nosaukšu kā piemērs. Eh, pirmkārt, ja ir runa par vidas aizsardzību un naftas produktu izplūdes mm, kontroli, eh, es domāju, tas ir vēl viens, ko mēs šeit varam vēl apstiprināt mums būtu jādomā arī par to, ka mēs ne tikai jau pēc, ja nelaime ir notikusi, attīram ūdeņus, bet mums ir arī jāveic preventīvu pasākumu. Vismaz mums par to būtu jāpadomā. Otrs jautājums. Eh, man šķiet patiešām ļoti vēlams eh, tas jau, ko ir komisija teikusi, ka šī sadarbība ar kaimiņu valstīm tiek uzlabota, jo mēs zinām, ja kādā kaimiņu valstī eh, šāda katastrofa ir notikusi, naftas izplūde, mm, tad, protams, arī mūsu piekrastē līdz ar to cieš no tā. Un trešais jautājums Eh, šī komiteja jau ilgi atbalsta ideju par vienotu Eiropas eh, ūdens telpu. Eh, un vajadzētu mazināt formalitātes starp atsevišķām valstīm. lai arī atvieglotu eiro, lai arī ātri vieglotu robežu pāraudzību EMSAS ietvaros, uh, lai arī uh, varētu šo vienoto telpu kontrolēt. Un es domāju, ka ir arī ļoti svarīgi uh, un būs uh, uh, iedarbība, uh, jo Uh, uzņēmumi un organizācijas, mm, kuras nodarbojās ar uh, kuģu kontroli, uh, tad pašas komisijas iecelti inspektori šo kontrolētu. Um, tas, ka tas izriet no regulas, tad varētu sasniegt labu efektu un vēl daži atslēgas vārdi, kurus beigās, nobeigumā varētu vēl minēt. Uh, vai EMSA proti cert, certificēšanā um, varētu vēl vairāk iesaistīties un certifikāciju izdarīt pakāpeniski, kā arī uh, Um, uh, jūrniekiem šis profesionālo apliecību saskaņojums, um, jo mēs apmeklējam visā pasaulē jūras skolas un um, kādā veidā harmonizēt šo jautājumu. Uh, man šķiet, ka EMSA šajā sakarībā uh, varētu strādāt un darboties. Ja, um, ja mēs varam realizēt uh, vienošanos uh, par uh, šo darbību uz jūras um, ar referentiem un ēnu referentiem, lai gan ECR ir nedaudz cits viedoklis. Es domāju, ka visi pārējie tajā pamatpārliecībā ir vienoti. Uh, Uh, kas attiecas arī uz padomas nostāju, pašreiz mums ir nepieciešams vairākums, un tādēļ mums ir jākoncentrējās uh, uz atsevišķiem jautājumiem, lai mēs izmantotu uh, visas iespējas, bet, tās, bet arī skatītos uz lietām realistiski, kas attiecās uz šo jautājumu ieviešanu tieši padomas sakarā ar uh, pieredzi varētu palīdzēt, un es priecājos par turpmāku sadarbību. Nine, um, one, two, three, four, five, six, seven, eight, Vēl ir deviņi runātāji, tādēļ lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Jā, tad es ceru, ka vismaz ēnu referenti uh, Eh, runās nedaudz par divām, trim minūtēm. Citādi mēs eh, runāsim ar vien ilgāk un ilgāk, un viss ievilksies. De Grandes Paskā, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Flekensteina kungam, referentam par ziņojumu. Viņš bija ļoti atvērts dialogam un izstrādāja šo darbu dokumentu, kas ir pamats eh, vienotas nostājas eh, izveidēji. Mēs visi piedzīvojam ekonomikas problēmas, un padome, eh, padome ir diezgan neelastīga. Mēs uzticam EMSAI jaunus uzdevumus, jaunus pienākumus. Aģentūras direktors Reiter kungs pēdējā sanāksmes laikā man piekrita. Mēs runājām par, eh, runājām par, par struktūrālā plāna izmaiņām, un tas maksātu 3,9 miljonus eiro. Padome patiesībā, padome bija šausmās par šo ciparu. Un nav nekāds brīnums Un visu laiku tiek, eh, tiek citēt, citēt subsidaritātes princips. Padomi cenšas eh, ieviest ļoti drastiskas eh, izmaiņas. Un tā vēlas, lai tiktu panākt vienošanās komitoloģijas procedūras ietvaros. Tad ir jautājums par pārbaudēm, kuras veids dalību valstis. Tas nav nekāds jauns pienākums. EMSA eh, jau sen eh, nodarbojas ar šādām pārbaudēm. Naudas jautājums vienmēr ir aktuāls, tomēr nevajadzētu neko pārspīlēt. Eh, mēs uh, mēs e, esam e, tā es iestāde, kas var, e, kas var panākt līdzsvaru. No otras puses ir padome, kura mēģina samazināt, vienmēr mēģina samazināt izdevumus. EMSA sniedz ļoti lielu pievienoto vērtību un e, nav godīgi to kritizēt. Ir vairākas jomas, e, ir vairākas jomas, kur e, man šķiet EMS, jeb Eiropas jūras drošības aģentūra, nevajadzētu iesaistīt. Certifikācija. Tad viens no ierosinājumiem. Bija ļoti grūti panākt eh, vienošanos eh, no atzītiem uzņēmumiem eh, ASV un trešajām valstīm. Izskatījās, ka tas bija izdevīgi tikai lobbyiem, tad tas ir ļoti jutīgs jautājums. Piemēram, Dānija nepiekrīt šādai, šādām izmaiņām. piemēram, naftas un gāzes e, pārvadāšana atklātā jūrā e, un EMSAS iesaiste šajā jomā. Līdz šim EMSA tajā nebija iesaistīta un, un, un kādam tas viss ir jāuzrauga, un tādēļ varbūt tā varētu būt EMSA. E, kad, runa, kad runājam par kuģu izraisīto piesārņojumu, un ja piesārņojums ir nopietns, tad to pat, to pat var uzskatīt par noziegumu un saukt vainīgos pie atbildības nopietnā noziegumā. Tad nevēlos e, visus šos, visus šīs izmaiņas uzskaitīt, tomēr referentam e, vajadzētu, vajadzētu piedāvāt līdzsvarotu, e, līdzsvarotu nostāju. Tad ir, ir jauni pienākumi, kurus komisija vēlas uzticēt EMSA, organizācija, un mums vajadzētu arī būt stingriem uh, savās pārunās ar padomi. Mums jābūt pietiekami ambicioziem, tādi mēs nekur nenonāksim. Paldies, Bilbā kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, arī Fleckensteina kungam paldies uh, arī par viņa metodiku, kādā veidā viņš ir izstrādājis šo ziņojumu. Un šī aģentūra tika radīta krīzes laikā kā reakcija uz jūras piesārņojumu 2000. gadā, un kopš 2006. Gadā, da, gada tas jau trīs reizes tika mainīts arī attiecībā uz, teiksim, krīzi prestiža dēļ. Tādēļ mums ir jādefinē, kādi ir EMSA uzdevumi. Eh, tātad eh, bija ārējā kontrole. Eh, un runa arī par trešo kuģošanas drošības sistēmu aktu pakotni. Un jau ilgi tiek strādāts Uh, lai mēs izveidotu kopēju jūras telpu, kopēju politiku. Uh, un ja tagad mēs sakām, ka EMSA darbība paplašanās, tad tas ir pareizi. Iniciatīva ir uh, radīta, jo mēs to pieprasījām, un tādēļ mums vajadzētu arī ar to nodarboties, un ko nozīmē šī kompetenci paplašanāšana. Uh, Uh, un kāda loma būs EMSAI pētniecības akadēmiskojos projektos. Mums vajadzētu droši vien kādu izglītojošu, izglītības institūciju. Um, tad arī, protams, um, jūras uh, drošības krasta kontrole uh, tie ir pasākumi, kuri mums varētu palīdzēt šīs vienotās telpas radīšanā. Un uh, mēs varēsim savukārt tad arī attiecīgi reaģēt uz tādām krīzes situācijām. Uh, un mēs nevaram pieļaut to, ka mēs tikai reaģējam uz krīzi, uh, Un tādēļ es esmu par šīm iniciatīvām, un es domāju, ka mums ir īpaši jāpūlās, lai izvērtētu sekas, ne tikai radot šo kopējo kontrolas mehānismu, uh, jūras krasta pāraudzībai, bet arī radot e, izglītības iestādes, kā arī mm, tādu kopēju izglītības e, iestādi Eiropas mērogā. Kā mēs to varētu integrēt tādā kopīgā tīklā? Un Grandes kungams piekrītu, mums ir jāvienojas un uh, Um, es domāju, gan atšķirībā no viņa, mums, protams, ir jābūt e, godkārīgiem, jo mēs esam pār kopīgiem Eiropas projektiem. E, šī um, e, padomes un dalībvalstu pretestība ir droši vien tāda, ka viņi kopīgi Eiropā nevēlas darboties, bet mums ir jāstrādā. Paldies! Um, of... Paldies, es visam atbalstu šī darba dokumenta garu, ko Fleckensteina kungs mums izklāstīja, un arī EMSA uh, darbības jomas aptvērumu palielināšana. Tikai galvenais, lai netiktu uh, dublēti uh, pasākumi, ko veic dažādas aģentūras. Taču mums, protams, ir jāsaskaņo uh, Uh, resursi pieejamie un atbildība, kas tiek uzticēta EMSai. Uh, runājot par ēnu referentu tikšanos un prioritātēm, kas tika noteiktas, tad uh, paplašināta krasta uh, ūdens vides un dziļāku jūras ūdeņu vidus aizsardzība no gāzes un naftas noplūdēm. Tālāk eh, valstost kontrolas uzlabošana, īpaši daloties labākajā pieredzē un uh, uzraugot vīdes sniegumu, jo pašlaik man liekas, ka dati ir nepietiekami, ja mēs runājam tieši par vīdes aizsardzības jomu un valsts sniegumu šajā jomā. Un beidzot, mūsu vēlmi sarakstā būtu jāiekļauj arī uzlabota kuģu kontrole, īpaši attiecībā uz tiem kuģiem, kas pārvedā bīstamas un piesārņojošas krāvas. Un to varētu izdarīt, veidojot e, tā saukto Safe Net sistēmu vai drošu jūras pārvadājumu tīklu izveidi e, Tālāk būtu jābūt neatkarīgām organizācijām, kas vērtē, e, teiksim, jūrnieku certifikāciju, to atbildību un tā tālāk. Tas būtu tas, ko mēs vēlamies. Paldies. Van Dālenkungs, lūdzu. Voorzitter, laat ik beginnen met te onderstrepen dat eh, het werk wat EMSA doet. Jā, priekšsēdētāj kungs, es vēlēju pasvītrot, ka EMSA darbs, protams, ir ļoti svarīgs. Un tā ir arī viena um, aģentūrām, kuras labāk darbojas Eiropas Savienībā. To es tiešām vēlētos pasvītrot, bet vienlaicīgi arī priekšsēdētāj kungs e, ir arī tā, ka Eiropas vājums un parlamenta vājums e, e redzams tur, ka mēs sakam, mēs mums nepieciešams vēl vairāk Eiropas un vēl vairāk Eiropas, bet jautājums varbūt ir par to, ka situācija, kāda tā tagad ir, tā ir uh, laba, bet mums vajadzētu uzlabot šo efektivitāti, un tad vienmēr uh, tiek teikts, nē, nav runa par efektivitāti, nē, ir runa par to, ka mums ir nepieciešama vēl un vēl vairāk Eiropas, un tad tas regulēsies pats no sevis, mums tiešām būtu jāuzmanās. Tas ir nedaudz naivs skatījums. Un piemēram, ja skatos uz komisijas priekšlikumu, ko Flekenkungs atbalsta, un trīs jautājumus gribēju skart e, par iekšējo kuģniecību, ka tā arī tagad būs e, viena no EMSAS e, kompetencēm. Es domāju, ka tad par, nav daudz izpratnes par šo lietu. Uh, Eh, piemēram, Reinas eh, kuģniecība Strasbūrā, kas attiecās, eh, viņa jau ir tiešām labi strādājusi visu šo laiku, un, un tad arī šo darbu varētu turpināt. Bet ja šīs kompetences tagad piekritīs EMSai, tad tas būs nedaudz dīvaini, kas attiecas arī uz kontroli. Mums taču jau tagad ir uh, E, institūcija, kura ļoti labi darbojās, šis Parīzes e, saprašanās memorands par ostas valsts kontroli. E, tur jau ļoti labs darbs tiek veikts, kas attiecās uz ostu kontroli. Tā, tā nevajadzētu būt EMSAS piekritībai jo mums jau ir institūcijas, kuras jau ļoti labi darbojās. Un trešais piemērs ir Un kā vēl arī citi jautājumi būs EMSAS piekritībā, proti izglītība. Protams, ir runa par to, ka, piemēram, um, um, kādi arī vēlās izglītoties un veidot jūras braucēju karjeru. Um, es domāju, ka tam nevajadzētu būt uh, par EMSAS uzdevumu. Un ziņotājs jau, referents arī teica jau, um, ka tas tiek, ka ir tiešām kritika uh, par to, ko mēs tagad darīsim Mums jau nevajadzētu gan saukt pēc vairāk Eiropas, jo tas, kas kuģniecībā jau eksistē un tiešām darbojas, arī EMSA labi darbojas, un tur mums būtu jāuzmanās tieši šo trīs jautājumu kontekstā. Tam nevajadzētu būt EMSA piekritībai. Paldies! Two minutes, please. Merci, monsieur le président. Nākamais runātājs Rikē kungs. Jā, paldies priekšsēdētājs, centīšos gari nerunāt ļoti daudz šeit runā par to, ka vajag vairāk Eiropas šajā jomā un domā, ka šī aģentūra var darīt vēl vairāk. Bet jāsaka, ka EMSA ir drošības aģentūra, iziesim no tā, tā nav aģentūra nekam citam, tā ir jūras drošības aģentūra. Un šie te priekšlikumi jaunie vienkārši mainīs šīs aģentūras darbības raksturu. Uh, Un drīzāk tas nevis eh, stiprinās drošību, bet drīzāk gan to pavainās un pakļaus riskam, jo pastāv vesela virkne eh, dažādu uzdevumu, kas nav pietiekami labi definēti, ir vesels uh, sāraksts ar likumdošanu, kam tiek pakļaut jūras pārvadājumi. Un uh, ja tas viss tiks uzkļaut, uzkrauts EMSAI, tas vienkārši atšķaidīs tās spējas strādāt tieši e, drošības jomā. Un tieši tādēļ padome ir ļoti noliedzoša, jo, ja mēs runājam par ostu valsts kontroli, tā ir ostu valsts kontroli, ko reaģē dalība e, valstis. Ja mēs runājam, teiksim, par e, gāzes vai naftas platformām, uh, Jā, protams, tās ir jākontrolē vairāk, un, un tā ir drošība, un tur MSE noteikti būtu spēlēm loma. Tas būtu saprotams. Bet, jāsaka, ka gāzes un naftas platformas nav vienkārši e, jūras kaut kāds objekts, bet tas ir arī kalnrūpniecības objekts. Tātad tās ir savu veidu raktūs, tie ir urbumi. Uh, Un tur atkal vajadzētu palūkoties, kā mēs saskaņojam šīs lietas. Tālāk, kādā veidā, piemēram, mēs nozīmējam EMSAS direktoru, kā tas tiek izvēlēts. Es domāju, ka EMSAS pārvaldību mēs izmainītu, un mēs izmainītu darbības jomu šajā aģentūrē. Protams, Eiropas integrācija ir jāuzlabo. Un ir aģentūra jāstiprina. Uh, Bet, manuprāt, eh, jaunie priekšlikumi pasliktinās tās darbības iespējas Maisnerkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eh, man ziņojums tiešām patīk lielos vilcienos, jo ļoti daudz, kas jau citos dokumentos ir teikts, eh, tiešām tur arī ir. Par divām lietām. Par vīdi mums ir, nepie, MSAI ir nepieciešama lielāka kompetence attiecībā uz vīdi, tad arī par kontroli uh, vajadzētu pārbaudīt, kā mēs arī, teiksim, par balsošanu vienosimies, bet paldies Fleckensteina kungam. Paldies! Thank you, Mrs. Meissner. Mrs. Foster, two minutes, please. Yeah, thank you, Chairman. And, yeah, Rapport. Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos piekrist Van Dālen kungam un Rikē kungam. Mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai mēs e, nesagrautu to lomu, kuriem sē bija jāspēlē. Tad, kad mēs piekritām e, radīt šo Eiropas jūras drošības aģentūru, mēs e, vienkārši saskatījām problēmas. Un tāpēc nevajag varbūt pārāk ātri paplašināt dažādas uh, lietas un funkcijas, jo tas nenovedīs pie lielākas drošības un nevajadzētu mm, arī pieļaut to, ka uh, dažādas funkcijas dublējas. Aģentūra ir jādara tas, kā nu, tā nolūkā tā tika izveidoja. Aģentūra tika izveidota ar noteiktu nolūku un tā ir izdarījusi ļoti labu darbu. Un tādēļ ļoti rūpīgi jādomā par to, kā un cik lielā mērā mēs paplašinām funkcijas šai aģentūrai. Jā, šeit bija runa par gāzes un naftas instalācijām jūrā. Es, MSA šeit nav kompetence, un es arī nedomāju, ka tā tam vajadzētu būt, ja mēs runājam par nafts un gāzes instalācijām. Es domāju, ka mums ir jāatzīst tas, ka e, tās ir pakļauts starptautiskām konvencijām, tā ir Solas konvencija, piemēram, e, tālāk e, tā ir konvencija par mobīlajām e, urpšanas iekārtām jūrā un vēl dažām citām. E, Te mēs varam būt diezgan lieli optimisti, jo mums ir visaugstākie uh, jūras urbuma standarti un instalāciju standarti pasaulē, īpaši attiecībā uz Ziemeļjūru. Es atzīmēju, ka mūsu kolēģis ļoti atbalsta eh, krasta apsardzes pakalpojumus, tādus Eiropas mērogas, gan to neatbalstītu, bet nu katram savs taču eh, es gribētu par to brīdināt, jo ir dažas lietas, kuras mēs varam atbalstīt. Un visbeidzot, budžets. Beig beigās viss vienmēr atduras naudā, un kas attiec uz mums, tad jebkurš budžeta palielinājums tam ir jānāk no finanses, kas jau ir piešķirtā, taču nauda no kaut kurienes ir jāpaņem, jo jaunas naudas nebūs, lai to visu darītu. Tāpēc ir runa par budžetu. Klonkungs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, arī Fleckensteina kungam un De Grandes kungam. Paldies par viņu ziņojumiem. Un būtībā tas mums parādīja, kā, kas attiecās uz kuģniecības drošību, kas attiecās uz kontrolē, mums jau ir vairāk līmeņu, un proti īpaši nacionālajā līmenī. Uh, Tātad automātiskā kuģu identifikācija, teroru uzbrukumu atvairījums un, un uh, visi pārējie dokumenti, ta, tas jau tiek realizēts. Bet vienmēr, kad ir runa par Eiropas ūdeņiem, tad atsevišķās institūcijas uh, vienmēr uh, saka, mums vajadzētu pārbaudīt piekritību. Un, piemēram, Ērikas uh, gadījumā, uh, šīs katastrofas gadījumā, jo ir uh, eh, runā par drošības standartiem. Mums ir starptautiskā institūcija, un tad, kur ir runa par visas Eiropas līmeņu, Eh, tādēļ atbildība tiek prasīta no Eiropas, lai gan mums eh, tieši nav šīs realizējošās iestādes. Arī dalībvalstīm eh, vajadzētu skatīties, kādas rezervas viņiem ir kontrolas sakarā, jo, piemēram, Vācijā muitas kontrolas kuģis brauc federatīvā policija, un katram ir sava institūcija, un tieši tāpat ir arī Eiropas līmenī. Tā nav šī, šīs rīcības jēga. Mums ir jāskatās, kā mēs šos resursus efektīvi izmantojam, kas attiecās arī uz apmaiņu ar datiem. Mums ir ļoti liela iespēja, kas attiecās arī uz resursiem, un tā, to padomē vēl ir intensīvi jādiskutē. Paldies! Thank you. Before I bring in Mr. Paldies. Pirms došu vārdu Karamicu kungam. Eh, es ļoti labi atceros eh, izmeklēšanu, kas bija prestīžu eh, kuģa lietā. Un es biju izmeklēšanas komisijā. Tāpat arī atceros kuģērika katastrofu, kad Francijas prezidents teica, mums vajadzīga vienota rīcība Eiropas līmenī. Tādēļ es domāju, ka tiklīdz e, kaut kas noiet greizi, mēs vēlamies, lai Eiropa to atrisina. Vienalga, kāda būtu šī katastrofa ļoti bieži dalību valstis atsakās kaut ko darīt, tik līdz notiek šādi e, negadījumi. Un tad Eiropai e, ir jāatbild par pilnīgi visu. E, protams, es nevēlos otru galību, kad dalību valstis e, atbild par visu. Un, un... Tad dod vārdu kuram Micas kungām. Paldies, priekšsēdētāji! pilnīgi skaidrs, ka tie, kuri bija klāt eh, Erika un Prestīža kuģu av avārijas vietās, eh, tad neviens šajā telpā un padomē eh, neno, neie, ne, neiebilst pret to, ka tā bija tiešām ļoti vērtīga pieredze. Kad mēs runājām par jūrniecības drošības pakotni, tad mēs e, nolēmām uzticēt EMSAI papildu pienākumus. Un mums likās, ka tas būs e, pareizais risinājums. Un tas ir viens, to, viens no. Uh, viens no jautājumiem, pie kā mēs strādājām šāds, šādi negadījumi arī mums atgādina to, ka riska, riska novēršana atkarīga ne tikai no pieredzes, bet ir jāņem vērā arī ārējais vērtējums un dažādu, dažādu iestāžu ieteikumi. Šajā priekšlikumā mēs esam uh, eh, stā, ievaicuši divus vienkāršus, uh, vienkāršus papildinājumus. Tātad mēs esam izmainījuši eh, aģentūras pārvaldību un eh, valdes, eh, valdes locekļu sastāvu. Un tā mēs arī esam lūguši izpilgt direktoram, izpildu direktoram pie, pildīt savus pienākumus un nesam papild, paplašinājuši valdes, valdes pienākumus. Runājot par jaunajiem uzdevumiem, ja pienākumiem, mēs, protams, esam pieturējušies pie, pie tā, kā drošības, drošības jautājums ir aģentūras galvenais mērķis. Mēs neesam centušies izmainīt aģentūras darbības jomu. Uh, Tomēr visiem ir jāsaprot, ka e, aģentūrai ir noteikta kompetence, un mēs nevēlamies radīt e, papildu iestādes, papildu organizācijas, ja aģentūra spēja tikt galā ar noteiktiem, noteiktiem jautājumiem, noteiktiem pienākumiem, piemēram, uzraudzība, e, īstenošana un, un citi jautājumi. Tad mēs vēlamies izveidot vienotu jūrniecības telpu un ir eksperti, kuri eh, 24 eh, stundas dienā nodarbojas ar eh, drošības jautājumiem jūrā. Tad izmantojiet, eh, izmantojiet aģentūras kompetenci un Protams, pastāv ir arī citas problēmas, eh, iekšzemes, eh, iekšzemes eh, ūdeņi, piemēram. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izveidot iekšzemes ūdeņu aģentūru, taču EMSA, EMSA zina, kuras, kuras iestādes nodarbojas ar šīs jomas kontroli un tā var bez papildu izdevumiem pāraudzīt, kā šīs organizācijas tiek galā ar saviem pienākumiem. Tad, eh, tas ir tas, ko mēs eh, ieviesām šajā dokumentā, un patiesībā nav nekā, vai, nav nekā vairāk. Ļoti muļķīgi, jā. Ja? ja mēs izveidojam eh, sistēmas, kuras savstarpēji pārklājas, mums ir eh, noteikts kla kla klasifikācijas sabiedrības, kuras eh, nodarbojas ar šiem pienākumiem. Varbūt šis priekšlikums nav bijis pietiekami skaidrs. Tomēr mēs nevēlamies izveidot iekšzemes ūdeņu aģentūru. Tad bija runa pār naftas platformām Vispirms ir vajadzīga, iep, vajadzīga pagaidu likumdošana, lai redzētu, kā tās darbojas. Mēs izmantosim, izmantosim gūto pieredzi piesāņojumu gadījumā, un tad mēs redzēsim, kā mēs varam izmantot EMSA zināšanas, lai veiktu satīrīšanas un katastrofas seku novēršanas operācijas. Protams, ka būs vēl iespējas runāt par šiem jautājumiem ar citās reizēs. Paldies! Pakensen kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Nē, priekšēdētāji, esmu ņēmis vērā izteiktos komentārus, un es apspriedīšos eh, par šo priekšlikumu ar ēnu referentiem. Grozījums var iesniegt līdz 29. jūnijam, un balsošana transporta komitejā notiks oktobrī. Pēdējais darba kārtības punkts šorīt ir ceļu satiksmes drošība, grozījumi. Es centos, eh, centos eh, pātrināt mūsu apspriešanās procesu. Un tagad lūdzu vārds Dīteram. Paldies, Brian. Dāmas un kungi, pirms es runāšu par grozījumiem, šorīt eh, brokastu laikā mēs eh, apspriedām ļoti daudzas tēmas, un man jāsaka, ka eh, ziņojums izdosies patiešām labs. Eh, šorīt bija vairākas pamatlietas, par kurām mēs runājām. Par telefonu izmantošanu braukšanas laikā, eh, par jostu izmantošanu, eh, par ceļiem. Tomēr tagad konkrēti par grozījumiem. Paldies visiem kolēģiem kuri tiešām ir daudzas grozījums iesnieguši, 62. Es domāju, ka ir ļoti daudzi labi grozījumi, eh, kuri būtu tiešām bagāti, mana dokumenta bagātinājums. Un es domāju, ka tas arī labs pamats eh, Eiropas komisijas darbības programmai ielu drošības sakarā, ko mēs arī gribam pieprasīt. Uh, E, ir daudz grozījumu, kuriem es e, ļoti labi varu piekrist, jo tur ir realistiskas domas iekšā, tad daudzi ir arī, e, arī tādi papildinājumi, es arī likšu priekšā daudzus šos papildinājumus un grozījumus, un arī ar ēnu referentiem tos es gribu saskaņot eh, piekdien. Eh, dažus gan gribētu um, noraidīt, ne tāpēc, ka tie ir nepareizi, bet tāpēc, ka viņi nedor, nenodarbojas ar ielu drošības aspektiem, bet, piemēram, vīdes drošības vai arī sociāliem aspektiem. Uh, Eh, Dažus es noraidīšu tādēļ, ka tie jau ir iestrādāti, daži ir pārāk detalizēti. Mēs jau negribam izstrādāt direktīvu vai regulu, bet eh, um, eh, veicināt programmas izveidi. Un daži ir, protams, kas neatbilst maniem priekšstatiem. Um, tie grozījumi, kurus es pieņemtu, uh, tie nāk no visām politiskajām grupām, Vils kungs un Kramer kungs un pārējie um, piemēram, arī, kur tiek likti priekšā dažādi tehniskie risinājumi nākotnē. Un uh, ir arī mēģinājums dažās dalā, dalību valstīs uh, Eh, šos 2020 eh, eh, mērķus vēl palielināt, kas attiecās uz nacionālajiem drošības pasākumiem. Es piekrītu pilnībā, ka ar ne tikai ES ir jārūpējas, bet arī dalībvalsts spēlē lielu lomu. Dans un Kantjankungs. kungs viņu prasības par izglītību, arī par to, kādas riepas spēlē jomu, lomu drošībā, par riepu izmantošanu. Tas ir tiešām arī labi pieņemams un arī par um, braukšanas tiesību direktīvu um, pie dzelzceļa pārējām dažādi negadījumi. Uh, un šeit es pilnībā atbalstīšu Telera kungs, jūs pieprasāt uh, priekšrakstu, uh, lai nevarētu braukt narkotika iespaidā. Uh, Es esmu pārliecināts, ka medikamenti, bet arī nogurums, protams, alkohols un narkotikas, tā, tās, tā, tie ir ļoti svarīgi faktori, un tādēļ mums vajadzētu visu Eiropu aptverošu regulējumu. Dažus eh, grozījumus es tomēr noraidīšu ne tāpēc, ka viņi saturiski nepareizi, eh, bet tāpēc, ka tie jau ir daļai iestrādāti dokumentā. Un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam būtu jāiesniedz komisijai precīzs teksts, un tādēļ es uh, balstošu par dažiem um, pret šiem grozījumiem. Piemēram, Basītis kungs, uh, viņš, uh, viņa priekšlikums ir uh, īpaši kādi pavadoši pasākumi, lai bērnu, uh, lai negadījumos eh, bērnus pasargātu. Uh, arī potociklu negadījumu un velosipēdu negadījumu skaits. Es uzskatu, ka tas jau ir iestrādāts mūsu dokumentā. Uh, Bet ir arī daži grozījumi, ar, kuru, ar kuriem es nepiekrītu. Uh, piemēram, ātruma ierobežojums vieglajiem transporta līdzekļiem. Mm, mums ir arī pētījums, kurš tika veikts šeit pat, uh, ka nav tik liels uh, katastrofu skaits š, tieši ar šiem transporta līdzekļiem, uh, kas attiecās arī uz izmaksām uh, par ārējām izmaksām, par to ņemšanu vērā. Es domāju, ka šie nav tieši satiksmes drošībai svarīgi, nu, um, to, to balstoši jautājumi. Tādēļ es to arī noraidīšu. Izspēkā kungs. Uh, Tad smago transporta līdzekļu šoferi, ka tie ir īpaši atbildīgi. Es domāju, ka mums nav jādiferencē starp profesionālu un vienkāršu eh, braucēju šoferi. Es domāju, ka šeit mums vienādi ir jātiecās pret šiem gadījumiem. Um, kas attiecās uz alkoholoku? Uh, Eh, jā, mēs vēlamies ar šiem alko, eh, šīm alkohola ierīcēm tiešām arī šos negadījumus novērst, jo eh, šādas instruments mēs varam iebūvēt. Un es uzskatu, ka šeit šis grozījums nebūtu piemērojams. kas attiecās uz uh, izglītošanu, kā arī uz okļu dioksīda izmešu mazinājumu. Es uzskatu, ka tas nav um, tiešā saistībā ar uh, šiem, uh, šiem tieši ielu drošības noteikumiem. Uh, Eh, tad, kas attiecās uz motocikliem, tātad uz uh, divu riteņu transporta līdzekļiem, kas attiecās uz tehnisko kontroli vispār. Es tātad prasīju, ka, uh, protams, arī šie motocikli negadījumi pēc tam ir jāveic kontrole, uh, šī tehniskā kontrole. Uh, Es arī lūkšu paskaidrot dažas grozījumus, kuras īsti nesapratu. Daži no tieši iesniedzējiem nav šeit. Proti tiek prasīta kādas maģistrāls sēgumi. Es īsti nesaprotu, ko jūs ar to domājat. Sie fordern äh, die Kommission und die jūs pieprasat komisijai un dalību valstī e, trešo svētdienu novembrī ieviest kā katastrofu upuru dienu. Man arī būs jāpaprast, kā, kā, kā jūs to domājat? Sinolovas kundze e, vēlās braucēju izglītošanu atbalstīt. Tātad viņi nāk no visām profesijām, tas man ir pārāk vispārīgi. Ja man nebūs paskaidrots, kas tur domāts, tad man arī būs jānoraida. Uklies kunga priekšlikums viņš uh, vēlās tātad braukšanas uh, virzienu regulējumu. Tas nozīmē, ka Lielbritānijā tagad nedrīkstēs uh, braukt tā, kā viņi brauc. Pa kuru pusi tad mēs visi brauksim kopīgi? Stēka kungs norāda, ka ir nepieciešams, piemēram, ielu apgalsmojums un arī komisiju uzaicina īpašu uzmanību tam veltīt. Jā, ja jūs to varētu paskaidrot, tad nebūtu slikti. Un pēdējais piemērs Simpsona kunga priekšlikums Um, tur ir runa par um, tātad aizsargu um, līdzekļiem, kurus izmanto motociklisti. Jums ir citas idejas nekā es tās iedomājos. Un priekšpēdējais jautājums. Tātad par dažādām tēmām ir iesniegti grozījumi, un man šķiet, Šis jautājums ir jākoordinē, tad ir runa par mūža izglītību, arī par datu aizsardzību. Tad arī e, grozījums par medicīniskiem izmeklējumiem, par e, drošības treniņiem, tātad tieši šīs praktiskās nodarbības izglītošanā jautājums, par, kas man šķiet ļoti svarīgs, par alkoholu, par inteliģentiem transporta sistēmām, arī stāvvietām, kraus transportam un um, arī Eiropas koordinātoru jautājumā, kā arī šie nosauktie priekšlikumi, tur ir runa par konkretizējumu. Es e, nevēlos atsevišķu aģentūru, bet koordinatoram būtu jābūt sekojošiem uzdevumiem. E, Pirmkārt, tam ir jābūt vispār zināmai personībai ar kompetencēm, uh, lai viņš varētu ieviest un likt priekšā jaunas procesus, jaunu attīstību, kuri varētu arī veicināt šo sadarbību ar komisiju un dalību valstiem, harmonizēt datus un arī nacionālos drošības plānus koordinēt sadarbību ar visām interešu grupām, lai varētu realizēt eh, šo uh, tiesisko dokumentu paketu pakotnē par ielu satiksmes drošību un tātad multidisciplināra pieeja. Kurzen mm, Vorschlag noch zu konkretisieren. Kā jau teikts, šajā nedēļā ar ēnu referentiem es um, kopā strādāšu pie precīza tekstu, kuru mēs tad iesniegsim komisijai. Un es ļoti ceru, ka mums tas izdosies, un paldies par jūsu uzmanību. Okay, thank you, Adita. Paldies. Man atkal ir šausmīgi garš runātāju saraksts, tāpēc es ļoti stingri pārtraukšu visus, tātad vispirms ēnu referenti ne vairāk par trīs minūtēm, un pārējiem divas minūtes. Pretējā gadījumā mums vienkārši nebūs pietiekam daudz laika, lai mēs to visu varētu izrunāt. Un šī jau ir otrā viedokļa apmaiņa. Tā kā te faktiski ir jārunā par grozījumiem, nevis atkal jāatkārto tas pats, kas tika runāts pirmajā. Tā Senelovs kundze lūdzu pirmā. Paldies priekšsēdētāji! Es runāšu mūsu sociālistu grupas eh, ēnu referentes vārdā. Es vēlos pateikties referentam par to milzīgo enerģiju, ar kādu viņš pieiet šī uh, ziņojuma rakstīšanai. Protams, es saprotu, ka viņam ir daudz grozījumu, bet nu, tas jau tikai parāda uz to, norāda uz to, kā uh, eh, cilvēku šī tēma patiesi satrauc kas attiecas uz grozījumiem, tos nevajadzētu uzlūkot kā tādu iepirkumu sarakstu, bet eh, drīzāk mēģinājumu uh, uzlabot uh, šobrīd paveikto. Jā, es saprotu, ka vajadzēs panākt daudz kompromisu, jo ir daudz jautājumu, par kuriem tomēr valda diezgan liela vienprātība. Uh, Es negatavojos tagad visus tos pārskaitīt, taču vēlos koncentrēties uz dažiem. Pirmkārt, Eiropas koordinators ceļu drošības jautājumos. Nu, tas ir tāds diezgan pretrunīgs jautājums. Mēs principā to varētu atbalstīt jomas, kur ir jāatrod plašāka vienprātība, ir ceļu satiksmes noteikumu harmonizācija un labāka informācijas apmaiņas nodrošināšana starp dalību valstīm. Tālāk vadītāja apliecības, līdzekļi, kas tiek piešķirti ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Eiropas Savienībā, padziļināta uh, ceļu satiksmes negadījuma analīze. Uh, droša infrastruktūra un pasākumi, kas ir vērsti pret braukšanu alkohola narkotiku ietekmē. Lūk, tie ir mūsuprāt vissvarīgākie temati, tā uzskata mūsu ēnu referente. Un cik tālu tas attiecas uz braukšanu dzērumā, es gribētu šeit pievienot personīgu komentāru. Manuprāt, liela problēma ir tā, ka Eiropā ir noteikti ļoti atšķirīgi limiti par pieļaujumu alkohola līmeni asinīs. Cik es zinu, tad nulles līmenis noteikts tikai sešās valstīs, bet man liekas, ka jebkas, kas ir vairāk par nulli, ir bīstam. Krīžbeks kundze arī uz trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms paldies Sedītē Kohai un visai komandai par lieliskajām attiecībām, kādas mums ir izveidojušās pēdējās pāris nedēļās strādājot pie šī ziņojuma un pētot, un pētot šos 263 grozījumus Un eh, tās gal galā ir lietas, kas ietekmē mūsu dzīvi katru dienu, pavisam reāli. Un eh, šeit, protams, tas mūsu pilsoņiem šķiet daudz svarīgāk nekā daudz tā abstraktā darba, ko mēs daram. Tālāk pārējiem pie konkrēts mūsu viegļu, viedokļu apmaiņas tematikas. Vēlētos um, norādīt, kur varbūt būtu vēlams panākt kompromisu. Jo Es vēlos arī runāt par Steiksa un Uģijas uh, eh, kungu uh, grozījumiem. Mēs uh, tikāmies ar Dīteru, jau runājām par šīm lietām, bet, nu, viss sarežģītākais jautājums, kas ir jāatrisina, manuprāt, ir šis koordinātori jautājums. Uh, šī te amata radīšana, manuprāt, ir nevajadzīga. Es tiešām neredzu jēgas. Uh, Ļoti bieži mēs radām šeit dažādas organizācijas, eh, kurām, ne, kuras uzreiz jau ar neapbruņotā acī ir nozīmīgas un vajadzīgas, bet šis postenis, man liekas, padarīs visu sistēmu tikai smagnējāku, un mēs ļoti labi varētu strādāt, izmantojot esošās eh, struktūras un izvērtēt lietas eh, nepadarot tās vēl sarežģītākas un birokrātiskākas. Es domāju, ka vēlme harmonizēt eh, noteikums un normas, eh, protams, ir labas. Es nāku no reģiona, kas vienmēr ir bijis krustcelēs starp Luksemburgu, Beļģiju un Franciju starp četrām Eiropas dalībvalstīm, un tādēļ tas ir svarīgi manam reģionam, protams, arī visiem pārējiem, lai mēs virkni lietu definētu vienādi. Piemēram, ir jāceļ informācija, informētības līmenis par to, cik bīstami ir, teiksim, ceļi, un kad bērni ir jāatmāc jau no ļoti agrīnas bērnības runājot par braukšanu ar velosipēdiem, runājot par sabiedriskā transporta izmantošanu un tā tālāk. Tālāk ir e, jānonāk pie vienādiem ceļu satiksmes noteikumiem visās valstīs un arī vienādiem sodiem. Šeit, jā, šeit ir iesniegt ļoti daudz grozījumu, bet mums ir jādefinē, ko tad īsti mēs vēlamies. E, ja mēs, piemēram, gribam šīs alkoholoku e, iekārtas un kā, vai ir vajadzīga šāda iekārta apturot, eh, teiksim, vadītāju no iespējas iedarbināt automašīnu, ja viņš ir dzērs, bet jāsaka, ka attiecībā uz smago automašīnu vadītājiem šeit jau ir noteikti noteikumi, uh, tie varbūt atšķirs attiecībā uz individuāliem, privātiem autovadītājiem, un te arī ir jāraugās, lai mēs nepieļautu diskriminācijas starp vienu un otru autovadītāju kompetencēm. Paldies, Teilorkungs! kungs. Paldies! ātrums, alkohols un uh, narkotikas ir bīstams kokteils, kas apdraucēja satiksmes drošību. Mani mazliet pārsteidza kokungs, bet man šķiet, ka jūs par ātrumu vispār nerunājāt. Šorīt, kad es devos uz uh, Pīspol uh, sanāksmi, es dzirdēju, ka tieši ātruma pārkāpšana ir atbildīga par trešo daļu uh, navas gadījumu uz Eiropas Savienības ceļiem. Un tieši tādēļ es gribētu aicināt atbalstīt iniciatīvu, kuru es piedāvāju 126. grozījumā, prasot uh, 30 km uh, ierobežotās ātruma uh, teritorijas apdzīvotās vietās, īpaši pie skolām. Es domāju, ceļu satiksmes drošībai ir jābūt vērsta, lai aizsargātu visneaizsargātos ceļu lietotājus, un tam ir jāsāks jau skolas vecumā. Un mums ir jāņem vērā arī uh, velosipēdistu un gājēju intereses un tam visam ir jākļūst efektīvākam, un tieši esošās likumdošanas efektīva ieviešana būtu vairāk jākontrolē. Es domāju, ka mums ir jāmaina domāšanas veids, un faktiski vajadzētu sākt ierobežot privātu automašīnu izmantošanu un pāriet uz profesionālu transporta līdzekļu izmantošanu. Kokungs sacīja, ka mūsu pārs, pārliecība par to, ka uh, Eh, ārējās izmaksas, kas ir saistītas ar ceļu eh, transporta negadījumiem, ir jāinternalizē. Manuprāt, tā nav laba doma, taču, tiemžēl, šajā dzīvē cilvēki sāk ievērot lietas tikai tad, kad tās kļūst pietiekami dārgas. Mēs bieži ignorējam e, izdevumus un zaudējumus, kurus patiesībā rāda ceļu satiksmes. E, negadījumi. Mēs nemācamies no tā neko. Paldies. Paldies, Bradbana kungs, lūdzu. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Skatoties uz šiem grozījumiem, es saprotu, kādēļ, kādēļ risinājums ceļu satiksmes drošībai ir uh, Eh, ir, nav, eh, nav Eiropas Savienības līmenī eh, atrodams. Man liekas, ka nav, ir jāizņem visas atsaucas uz Eiropas ceļu drošības koordinatoru, jo nu, tā ir pozīcija, kas mums nav vajadzīga. Mēs visi piekrītam un varam vienoties par problemātiskajām jomām. Taču kāds ir risinājums? Es mēģināšu minēt dažus grozījumus, kuros izteiktās do, idejas, manuprāt, ir muļķīgas. Nu, piemēram, velosipēda obligāta reģistrēšana. Un Kokungs piekrīt, ka nu, tas ir absolūti nevajadzīgi. Cilvēki runā par uh, problēmu, ko rada braukšana alkohola reibumā. Pēdējā, atceros pēdējo diskusiju un uh, bija grozījumi par uh, e, e, alkoholoku ierīcēm. Uh, šai problēmai ir vairāk risinājumi. Nav, vajadzīgs, uh, nav vajadzīga jauna regula reizi, kad uh, jārisina kāda problēma. Ļoti bieži autovadītāji nevar atļauties maksāt augstāku apdrošināšanas maksu. Mēs, protams, varam uh, ieviest jaunas tiesību aktus un jaunas ierīces, un tas varētu atrisināt uh, ar alkohola lietošanu saistīto problēmu. Tomēr vēl ir narkotikas, un, uh, un to tad mēs varbūt iz, izli, uh, izgudrosim dragloku ierīci. Tad pr katrai problēmai ir vairāki risinājumi. Šie grozījumi, um, manuprāt, uh, E, ir gan veiksmīgāki, gan neveiksmīgāki. Tomēr e, šīs problēmas nav jārisina Eiropas līmenī. Un, piemēram, e, bērnu, bērnu ceļu satiksmes drošība. Apvienotajā karalistē jau no, jau no pirmajām klasēm bērniem māca būt par ceļu satiksmes dalībniekiem, tātad kā, kā var uzlabot viņu drošību. Tas vienkārši bērniem ir jāiemāca, un tas notiek jebkurā gadījumā. Es nevēlos par to diskutēt daudz ilgāk, jo mm, esmu drīz pārsniegšu savu laiku. Tad man teikšu tā, ka ideja ir pareiza, tomēr tās praktiskais atspoguļojums, manuprāt, nav uh, atbalstāms. Un atvainojos Kokungam, ka man, man būs jāpamet sanāksme pirms uh, tā beigusies. Elsim kundze lūdzu trīs minūtes. Es pateicos Koha kungam par labo ziņojumu, tam ir tiešām godkārīgi mērķi, kas attiecās uz ielas drošību, bet tomēr viņš koncentrējas vairāk uz šiem motorizētajiem satiksmes dalībniekiem un attiecīgo infrastruktūru. E, es atbalstu zaļo kompromisu par, um, par um, riteņu braukšanu un arī tur kur eh, ir infrastruktūra, eh, teiksim, eh, šiem vājākajiem transporta dalībniekiem, proti kājām gājiem un riteņu braucējiem. Mēs arī vēlējāmies, lai notiktu investīcijas tieši šai riteņbraukšanas atbalstam, kas attiecās uz 16. Eh, grozījumu, kas attiecās uz eh, um, ielu drošības riska mazināšanu eh, un arī sociāldemokrātu prasības, lai 50% mazinātu uh, nelaimes gadījumus es iestājos par to, lai regulāri tiktu pārbaudīti mm, un, un notiktu pētījumi šajā drošības jomā. Arī un neprecīzi ir šīs prasības. Uh, un es esmu par ātrumu ierobežojumu, kas attiecās uh, uz 126. Uh, grozīm, tātad 30 km pilsētā un attiecīgi uz maģistrālēm. Un arī mēs vēlamies, lai promīļu skaits samazinātos uz vismaz 0,2% tad es esmu pār ātrumu ierobežojumu 120 km vieglajos transporta līdzekļos. Mēs arī iesniedzām šo grozījumu. Es priecājos, ka Koha uh, kungs arī atbalsta šo grozījumu attiecībā uz kravas transporta līdzekļiem. Es arī uh, ceru, ka mēs varēsim atbalstīt arī citus grozījumus. Lūdzums pārējiem runātājiem eh, nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Kramerkungs. Koha kungs, jūs nedomājat par visu. Vairāk nekā 50% eh, negadījumu notiek alkohola un ātruma pārsniegšanas gadījumā. Nu, jā, 0,2, 0,0 vēl būtu labāk. Pēdējā nedēļā mums Rostokā bija negadījums ar astoņ, e, astoņiem bojā gājušiem, vairāk par simts e, ievainotājiem. Un kāpēc Vācija ir vienīgā valsts Eiropā, kur e, mums ir jāie, jāievieš šie ātruma ierobežojumi? Auto eh, rūpniecības eh, uzņēmēji arī teica, ka varbūt eh, ir nepieciešams aizsargt ķivers. Bet uh, velosipēdistiem ir būs jānēsā šīs vestes. Mēs jau gribam tieši, lai vairāk cilvēku brauc ar velosipēdiem, Un uh, tad jūs pieprasat šīs vestes. Iedomājieties, Amsterdamā ik otrs uh, velosipēdists, viņam ir šī veste. Tad jūs arī šo velosipēdu jo, nomu, teiksim, sabojāsiet, jo ir nepieciešama vēl veste īsiem um, braukšanas uh, attālumiem. Tas nav nepieciešams jums vajadzētu arī uh, domāt par to, lai būtu ātrum ierobežojums, bet uz īsajiem attālumiem tas taču nebūtu jēgpilni. E, es zinu, jums e, bija arī pasākums tiem pārstāvjiem, kuri šīs e, vestas un jakas ražo, bet viņiem nebūtu jānosaka šī drošības politika. Rīkei, two minutes, please. Dod divas minūtes Rikē kungam. Nevēlos atkārtoties, tomēr viens komentārs. Gribu runāt par alkoholu un narkotiku lietošanu. Eh, ļoti bieži eh, eh, notiek tā, ka šiem cilvēkiem ir atkarība un tādēļ vajadzīgas alkoholoka ierīces, kas apturētu šādus cilvēkus ar atkarībām, eh, sēsties transporta līdzeklī un braukt, lai gan viņiem pašiem liekas, ka viņi uz to spējīgi. Nevajadzētu sabiedrībai vai, eh, vai ražotājiem maksāt par šādām alkoholoka ierīcēm. Ehm, tāpat arī man liekas, šādas bloķēšanas sistēmas būtu jāiebūvē uh, E, drošības e, jostās, lai e, automašīnas nevarētu braukt, ja tajā sēdošie cilvēki nav piesprādzējušies. Tad tas tās neliels brīdinājums no manas puses. Nākamais runātājs. Paldies! Es gribēju papildināt, ko Natālija Grisbeka jau teica un nevarēju pateikt īsti. Um, tie ir tātad eh, velosipēdistiem um, aizsarga mehānisms, kas attiecās uz uh, harmonizāciju uz, un promīļu daudzumu. Tāda pie ātruma ierobežojumiem. Tur, protams, ir dažādi viedokļi. Es personīgi domāju, eh, ka ir jau daudzi ierobežojumi, un mēs to varam regulēt. Eh, kā par koordinātoru jautājumu, jā, tas, to es arī uzskatu, ka tas nav nepieciešams, kas attiecās uz eh, fleksiglu apgaismojumu. Tad, piemēram, eh, Nīderlandē ir vairāk apgaismojumu nekā Vācijā, bet paldies ziņotājiem referentam. Uh, ka viņš arī nepārāk uh, ilgi runāja un arī šie kompromisi tik komentēti. Paldies. Paldies, Maisnieks kundzē, man liekas, Grīsbeks kundzē vajadzētu atvainoties, jo es jums nogriezu 30 sekundes no jūsu 3 minūtēm. Man laikam acis nepareiz rādīja skatoties uz jums un pulkstenī, tādēļ es ļoti atvainojos. Un Maisnieks kundze tā tad izteicās, un Bakungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad kolēģim Koham es piekrītu, ka šie grozījumi tie tiešām attiecās uz praktiskām e, detaļām par alkoloku, par ziemas riepām. Tas, protams, ir apsveicami. Šādā, šajā jomā tas ir nepieciešams. Bet lielākā Eiropas kontekstā runājot par individuālo transporta līdzekļu reducēšanu, to es arī apsveicu. Kas attiecās uz Eiropas koordinātoru, to es arī apsveicu. Jūs zinat, ka es vēl gribu vēl vienu soli spērt tālāk, bet es neatradīšu vairākumu. E, ļoti svarīgi man ir šie mērķi, kuri tiek arī e, realizēti ar konkrētām programmām Viss, kas attiecās uz grozījumiem par izglītību, ka tieši praktiskā izglītība ir svarīga, tad arī robežu datu, tātad pārraidīšana un ziņošana. Tad, attie, kas attiecās uz sensibilizāciju un uh, mums ir jāsadarbojas, kas attiecās uz ielu satiksmes upuriem. Eh, šis 35. Eh, grozījums eh, par atceres dienu, par nelaimju upuriem, tas jau arī apvienoto nāciju un veselību, Pasaules veselības organizācija ir tam piekritusi. Es domāju, ka mums ir divējādi aspekti. Pirmkārt, mēs atceramies upurus, bet arī mēs parādām šo nelēms gadījumu traģismu katru gadu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, ja ir vispasaules atceras diena. Paldies! Paldies! Paldies, un de Grandes kungam tagad vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzreiz sacīt, ka ziņojums, eh, kokungs ziņojums ir lielisks. Es te neizsāku tukšus komplimentus, tas ir no sirds teikts. Protams, ka par šādu tēmu ir ļoti daudz grozījumu, jo katrs no mums jau jūtas liels speciālists šajā jomā, un tādēļ es arī labprāt pievienotu kādus savus domu graudus. Es saprotu, ka referentam būs diezgan grūti izsijāt šeit graudus no pelavām, jo uh, tas apjoms ir diezgan iespaidīgs, bet es tāpēc centīšos aprobežoties, komentējot tikai tos grozījumus, kas, manuprāt, uzlabo šo te kopējo ziņojumu struktūru. Runājot par statistiku. Statistika neapšaubām ir jāuzlabo. Braukšanas laiks eh, arī var palielināt eh, nelaimes gadījumu, eh, negadījumu iespēju, ja jūs pārāk ilgi braucat, sēžat pie stūras. Ja, piemēram, autovadītājs dodas mājās pēc kā viņš atpūšas un uzvedas, to var, šo situāciju var palīdzēt atrisināt ar apmācību. Uh, ar uh, informēšanu. Statistika pierāda, ka, piemēram, miegs ir milzīgs traucēklis un īpaši smagus negadījumus šādā veidā izraisa smagu automašīnu vadītāji. Protams, ka katrai valstī ir jāspēj uzturēt savu infrastruktūru, ceļiem ir jābūt kārtībā. Tas tā ir ļoti svarīga drošības prasība, jo, ja ceļu braukšanas apstākļi ir slikti, ja jums ir bedres nav norāžu un tā tālāk. Jūs vienkārši pārāk eh, koncentrēties to visu, zaudējat uzmanību uz būtiskām liet lietām un izraisat avārijas. Tātad ceļu stāvoklim pirmkārt ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību. Ļoti bieži. Ja jūsu, eh, piemēram, auto maģistrāles uh, eh, ir, teiksim, slēgtas remontu dēļ pārāk ilgi, cilvēki tiek nozīv, eh, novirzīti uz šaurākiem ceļiem, arī tur eh, braukšana ir bīstamāk. Paldies, Ejāls Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es <clears throat> tiešām piekrītu uh, tam, ka šis ziņojums bija ļoti labs. Um, Koha kungs vēlreiz pierādīja, ka viņš var eh, labi menedžēt šo tēmu. Es domāju, šis ziņojums ļoti labs. Un kā jau tika teikts, jā, mēs iesniedzām grozījumus arī ar vēlmi eh, labāk, panākt labāku aizsardzības līmeni. Eh, par maniem grozījumu iesniegumiem, jā, protams, infrastruktūra ir jāuzlabo ne tikai mehāniski un tehnoloģiski, bet, bet arī kā izskatījis šī maģistrāle, kā satiksme tiek novādīta. Tātad šai infrastruktūrai jābūt drošai, inteliģentai. Un runājot tieši par uh, dizainu, ka tas jau ir jāparedz tādā plānošanas stadijā. Kur mums vēl ir jāstrādā, tas ir tie īpaši uh, Um, um, tie uh, satiksmes dalībnieki, kuriem vajadzīgi ir īpaši aizsardzība, proti ārām, kājām gājēji un velosipēdisti, tur mums ir jāņem uh, vairāk vērā viņu vajadzības. Un um, noteikti mēs varēsim arī uzlabot um, ar šo kompromisu grozījumu, īpaši, kas attiecas uz kājām gājējiem. Un katru gadu mēs redzam, ka ir vairāki šie harmonizējošie dokumenti par uh, lielāko iespējamo braukšanas ātrumu arī attiecībā uz promīļu daudzumu. Uh, Un tur mums ir vajadzīgs vēl lielāks atbalsts, lai šo harmonizāciju ieviest, iepaši no Vācijas puses. Paldies! Paldies, un tālāk Kačenkungs, paldies, priekšsēdētāji! Jā, mums tiešām ir vesela jūra dažādu priekšlikumu, un mēs daudz no tiem varam tiešām uh, labi izmantot, ņemot vērā to, ka situācija transporta nozare un drošības ceļiem ir diezgan briesmīgā stāvoklī. Es gribētu uzsvērt, piemēram, drošu autostāvvietu nepieciešamību pie autoceļiem. Es domāju, ka tā ir lieta, ko daudz, diemžēl, piemirst domājot par ceļu satiksmes drošību mūsdienās. Un es domāju, ka mums ir jāpārliecinās par to, lai strateģiskos punktos šādi stāvlaukumi un atpūtas laukumi tiešām būtu izvietoti, vai e, cilvēki tiešām justos drošībā, lai viņi varētu mierīgi atpūsties, relaksēties. Es e, domāju, ka, ka katrā e, ceļu tīkla izstrādē tas būtu jāņem vērā, kur jūs strateģiski izvietosiet e, savus e, stāvlaukumus. Dažādi grozījumi apskata to, kā var veidot šādas te, kuru kabīnē jāsēž ir pasažierim, bet es domāju, ka tas galīgi, un vadītājiem tas nav svarīgi, Higīns kungs. Jā, Pieci īsi punkti. Vispirms, es pilnībā piekrītu 111. grozījumam par to, ka vairums uh, negadījumu un avāriju notiek uz mazākiem ceļiem, nevis lielajām uh, autostrādēm. Tālāk pārbraukšanas laiku, tur ir tehnoloģija un to visu pārkontrolēt. Tālāk ceļa zīmju norāžu izvietošana, tas ir svarīgi. 93. grozījums. Redze ir ārkārtīgi svarīga jūsu spējā uh, vadīt automašīnu, un starp citu Eiropas Savienībā prasības šeit ir ļoti atšķirīgas. Minimālā uh, redzes pārbauda visās valstīs notiek uh, Beļģijā vispār netiek eh, pārbaudīta eh, redze. Francijā ir, eh, īrijā, Francijā, Vācijā tie ir modeļi, ja, kas ir jāņem vērā. Tur regulāri tiek pārbaudīta autovadītāja redze. Priekšsēdētāji, jūs pats runājāt par to, ko mēs saucām par tā saucajām sierarīvēm. Uh, Katrs, eh, kas ir uh, braucis ar uh, motociklu, zina, kas tas ir. Uh, tās ir īpaši vats, kas uh, tiek uh, nostādīts ceļa malā. Tātad mums neder šādas ceļu barjeras, jo, piemēram, ja jūs kā motociklists tie, tiekat iemests šādos te vados, jūs vienkārši esat momentā miris. Uh, tāpēc jautājums arī par auto vadītāju apliecībām un to, ka 2032. gadā beidzot mums tikai būs vienota uh, modeļa autovadītāja apliecība Eiropā. Jā, nu daži mani punkti vēl uh, izdarot kopsavilkumu, teiksim, par to, ko Higgins sacīja un grozījumi attiecībā uz ceļu barjerām. Viena no problēmām ar ceļu barjerām ir dažas ir metāla un tā ir uh, nepārtrauka, un dažas ir tā saucamās sierrīves ar caurumiem. Jā, bet atkal dažādas bultas, uh, skrūves, kas tos savieno, uh, kas arī var nogalināt, piemēram, pret šīm vietām atsitoties. Un šis metāla barjeras šobrīd uh, diemžēl nepalīdz automašīnām noturēties savā ceļa pusē, bet eh, betona barjeras ne tikai neļauj pārkrist pāri barjerai otrā pusē, bet pat ja motociklists atsits pret šādu barjeru, jo viņu vismaz atsitis pret gludu virsmu, nevis eh, tādu virsmu, no kuras eh, tur ārā duras visādas bultas, skrūves un tam līdzīgas lietas. Tālāk attiecībā. Es domāju par kabīnēm, par vadītāju kabīnēm, pat lai tās kļūtu ērtākas. Jā, un starp citu, kāds no šoferiem saka, ka tā gluži ir problēma. Kabīnes ir tik ērtas un sēdekļi tik komfortabli, ka jūs vienkārši velk uz miegu. To, ko Bredmankungs sacīja, ja jūs varat kontrolēt dzērāju šoferu braukšanu caur apdrošināšanu, tātad, ja ir tik daudz jāmaksā par apdrošināšanu, nu, tas neatrisin šo problēmu. Mums, apvienotie karalistē, ļoti daudz cilvēku, kas brauc vispār bez apdrošināšanas, tāpēc, ka viņi to nevar atļauties. Uh, Un vai tad tas eh, viņiem uh, neļauj braukt piedzēršiem? Nē, viņi vienkārši mierīgi brauc pa ceļu bez apdrošināšanas. Tā kā ir muļķības, ka to varētu izdarīt uh, ar uh, apdrošināšanas palīdzību. Ir vajadzīgs uh, stingri noteikumi. Paskurēl kungs, jums vēlreiz vārds pirms. Uh, es dodu pēdējās minūtes runu jums, lai mēs varam noslēgt sanāksmi. Paldies, priekšsēdētāji. Ceļu satiksmes drošība ir tāds kutelīgs jautājums, jo Eiropas kompetences šajā jomā ir ierobežotas. Subsidaritātes princips nozīmē, ka dažas dalībvalstis tam pakļaus un citas nē. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē šajā jomā politiska, šajā, šajā jomā politiska loma, ir uh, jāizvairās no pārāk lielas birokrātijas un pārāk lielas saskaņošanas. Ir ārkārtīgi daudz grozījumu šim dokumentam, un tas parāda, cik liela interese ir par šo tēmu, un ka Eiropa nopietni uztvēr savu atbildību šajā jomā pret saviem pilsoņiem. Nevēlos runāt par konkrētiem grozījumiem, tomēr vēlos eh, pievērsties dažiem konkrētiem jautājumiem ceļdrošības eh, jautājumos. Ceļu satiksmes drošība ietver ļoti daudzus aspektus un cilvēki pat vēlas eh, izveidot eh, jaunu ceļu drošības aģentūru. To nevajadzētu uztvert kā papildu birokrātiju, bet gan kā eh, tādu droši, ceļu satiksmes drošības uzturēšanas iestādi kas atbalstīs dažādas iniciatīvas ceļu satiksmes drošības jomā. Tad, manuprāt, tas ir, tas ir ļoti interesants priekšlikums. Eh, eh, mēs runājam par eh, atbildības, kopīgu atbildību ceļu satiksmes drošībā. Un man patīk skandināva ideja ceļu satiksmes jomā, ko mēs arī redzam īstenot Beļģijā. Uh, kā arī nesenajā Baltijā grāmatā par ceļu satiksmes drošību. Tātad nulles vīzija. To nevajadzētu jaukt ar kvantitatīvo pieeju e, drošības e, jomā. Kad e, no 2010. līdz 2020. gadam ceļu negadījumu skaitu plānot samazināt par, par 50%. Šī ideja par nulles, nulles rezultātu nulle nav tāda kvantitatīva ideja. Tātad tas nav vienkārši nav pieņemams, ka cilvēki mirst ceļu satiksmes negadījumos. Saskaņā ar šo skatījumu e, šai idejai par nulles e, redzējumu ir, e, būs tāds konkrēts pamats. Nav reāli izveidot vienotus mērķus visām lietotāju kategorijām - bērniem, kājām gājējiem, riteņbraucējiem un tā tālāk. Tas radīs papildus sarežģījumus, un tas gan varētu radīt pa, vēl lielāku birokrātiju. Vispārējais mērķis ir nodrošināt eh, politisku atbalstu. Un ne, lūdzu, nenovirzīsimies no tā. Protams, ka var uzlabot statistiku un statistikas uh, datu kvalitāti, kas ir mūsu rīcībā. Tas tiešām tā ir. Tāpat arī es piekrītu par apmācību. Jūs runājāt par uh, braukšanas uh, eh, atvadītāju apliecību uh, problēmām, punktu sistēmām. Uh, es Es domāju, ka Eiropas līmeņa autovadītāja apliecība, vienotā parauga apliecība jau ir pietiekami saskaņota, un vēl notiks daudz uzlabojumu līdz 2013. gadam. E, uzraudzība, e, kontrole un šādi pārējie jautājumi e, tiks apspriesti, pārobe, runājot par pārobežu satiksmi. Piekrītu, ka infrastruktūra ir jāpielogā, jāpielāgo lietotāju vajadzībām visā 27 dalību valstīs. Vai visas 27 dalībvalstis vēlas saskaņot eh, ceļa zīmes un tā tālāk? Eh, tas ir katras dalībvalsts eh, pašas pārziņā. Un tas ir jāuztic vietējām varas iestādēm. Visbeidzot, komisija pārskatīs noteikumus pār transporta līdzekļu tehniskajām pārbaudēm. Un kā arī strādās pie stratēģijas eh, pār ievain, ievainoto cilvēku. Jā, sirsnīgs paldies. Es e, sapratu, ka citiem ziņojums būs pārāk plašs, citiem tas atkal būs pārāk šaurs. Es pateicos par e, kompromisu iesniegtajiem Tātad kopējais promīļu daudzums Eiropā, jā, par koordinātoru visi, kuri ņem šo problēmu nopietni, arī veselības politikā un ražošanas politikā un vidas politikā un tā tālāk ir nepieciešams tāds koordinators. Jā, protams, arī kājām gāja un velosipēdistu tiesības Um, kas attiecas uz um, um, tātad šo drošību, tad uh, runa par uh, satiksmes drošības psihologiem un tā tālāk. Ātrumi ierobežojums, tas mums neko nedod, jo mēs skatāmies uz katastrofu Rostokā. Uh, tur šīs, šis ierobežojums neko nedeva. Tad arī bet es domāju, ka par šīm vestēm runājot mums eh, jāvienojas. Ehm, redzes pārbauda un medicīniskie izmeklējumi, es domāju, ka mēs tur radīsim ehm, kompromisu. Un tad es eh, tātad iesniegšu šo dokumentu. Paldies jums visiem! Uh, Paldies! Joprojām Mums ļoti daudz jāstrādā pie šī dokumenta un ēnu referenti e, to noteikti izdarīs. E, mēs tur tiksimies, e, mēs balsosim par šo dokumentu maijā šajā komitejā un panārsēdē jūnijā. Pirms ļājus doties pusdienās, vēlos paziņot, ka Aela kundze ir atsūtījis mums savu ziņojumu, par kuru mēs runāsim šo pēcpusdienu pulksten trijos. Tas ir ziņojuma priekšlikums par pārobežu drošību ceļu satiksmes jomā. Tas būs pieejams visās valodās tiešsaistē transporta komitejas mājas lapā. Ja, ja jūs vēlaties ar, iepazīties ar šo dokumentu, tad dodieties uz mūsu mājaslapu paldies tulkiem, ka viņi eh, piekrita palikt nedaudz ilgāk un atvainojos, ka bija jāstrādā ilgāk. Nu, teiks, tiksimies atkal pulksten trijos. Paldies!